Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu atsāksim sanāksmi. Mums vēl ir ieradušies seši TNT koordinatori, un pēc tam pie mums ieradīsies komisijas vicepriekšsēdētājs Sīms Kaulas. Un cerams, ka mums izdosies iekļauties mums atvēlētajā laikā. Un mans samurīti šī nolūka labad vicināsies visai sparīgi. Jums tiks dots tikai pat divām minūtēm. Un būtu ļoti noderīgi, ja jūs uh, drīzāk uh, nevis uh, kašķēties savā starpā, bet tiešām divas minūtes atvēlt jautājumiem koordinatoriem. Bet, nu, izstāst, ka varbūt kašķēšanās nekādas nebūs, jo kamerkungs nav ieraties. Nu, tiešām, lūdzu, paturiet prātā laika ierobežojumus un ieru, cienēsim arī koordinatorus un mēs varētu citos apstākļos eh, atvēlēt jums vairākas dienas, bet, nu, diemžēl laika ir tik, cik ir. Tā kā mēs eh, šorīt esam paredzējuši desmit minūtes katram koordinatoram, pa divām minūtēm katram deputātam un pa desmit minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Lūdzu, palīdziet man un tikaus kundzei, kad eh, viņa 11. pārņems priekšstādātāju amatu. Es ļoti jums būtu pateicīgs, ja tā varētu. Tātad sāksim ar pirmo projektu. Uh, tātad uh, tas uh, ir Berlīna, Verona, Milāna, Boloņa, Neapola, Mesina, Palermo un vārds lūdzu patam koksam. Prieksādātāja kungs. Eh, komitejas deputāti, dāmas un kungi, ir liels prieks man šodien būt jūsu vidū. Mani uh, iecēla 10. gada jūnijā, un man pagājušo gadu bija iespēja uh, tātad jums ziņot jau pēc vairākiem mēnešiem. Uh, ziņojuma pārskats tātad ir iekļāvs 19 misijas, katra ilgus vairākas dienas, un mums ir izdevies paveikt nopietnu virzību uz priekšu kopš pagājušā gada. Pagājušo gadu es eh, nosprotu prioritātes un tagad gribētu pie tam nedaudz atgriezties konkrētāk. Es koncentrējos eh, pirmajos mēnešos eh, savu koordinatoru amatu sākumā bija prioritizēt nolīgumu par kopējām izmaksām šim tunelim un lai iegūtu konkrētus finanšu apņemšanās no galveniem spēlētājiem, tas ir no Itālijas un Austrijas. Turklāt mēs apzinājāmies, ka vidustermiņa eh, pārskats notika un ka eh, bija pieejami nopietni diezgan līdzi, eh, līdzekļi, pietrūk gan 600 miljonu eiro, kurus pamatā bija pamaredzēts izmantot līdz 13 gadam, bet tie vēl nebija apkopot un mēs gribējām veikt Mm, šeit mm, padarīt tos pieejamus. Un mēs ieguvām pagarinājumu līdz 15. gadam ar domu, ka vajadzētu būt vispārējai vienošanai par to, cik tas maksātu. Mēs gal galā vienojamies par 7,46 miljardiem. Uh, Un uh, pēc Austrijas uh, administrācijas lūguma tika vēl palielināts šis budžets. Tāpat mums vajadzēja iegūt oficiālu atļauju uzsākt projektu uh, valstīs uh, un uh, iegūt konkrētu celtniecības nolīgumu uh, no uh, dzelzceļa uzņēmiem Itālijā, Austrijā. Uh, un mums vajadzēja uh, nodrošināt arī valstu ieguldījumu šai projektā. Uh, Eh, par to tēt esmu ziņojis, un 18. aprīlī Innsbrukā mēs uzsākām eh, šī tuneļa trešo fāzi, citiem vārdiem sakot, eh, tagad mēs esam ķēršies pie īstā darba. Un papildus izpētes tuneļiem jau esam pārēkājuši pie projekta pamata fāzes. Tas bija ļoti svarīgs pagrieziena punkts projektā, un tas tuneļa projektam nozīmē Eh, sākumu punktu un punktu, no kura vairs nav iespējams atgriezties atpakaļ. Eh, Bures eh, un Mateodi, tātad Austrijas un Itālijas transporta ministri kopā ar vicepriekšstādātāju Kallasu to inaugurēja un pēc tam ir izstrā, izsludināti konkursi un tu, tunelis jau tiek reāli rakts. Tas nozīmē nopietnu progresu, attīstības priekšu un daudzi cilvēki ir ieguldījuši darbu, uh, un uh, līdz ar to es nevaru norādīt tikai atsevišķus uh, ieguldītājus, bet noteikti, ka no BBTS es teiktu, ka bija ieguldīts ļoti liels darbs, un mēs kopīgi strādājam pie tā saucamā burgmeistara plāna, par ko vienojušās visas puses, ka mēs gribam Lacā izveidot tuneli, uh, un nu, kuru plānojam pabeigt līdz 2025. gadam. Galvenie jautājumi, ar to, kas ar to saistīti attiecībā uz infrastruktūru, ir nodrošināt, ka pastāv pro paralēli progress arī uz ziemeļu un dienvidu akses līn akšu līnijām, ka e, tur, kur tiek savienota e, eh, Mīhene ar Innsbruku un e, dienvidu ceļš no Veronas uz Ponta Gardēna pa e, ziemeļu asīs e, Austrijā e, darbs tikpat kā pabeidzies pie Lejas Reinas ielajā. 48 km ir izstrādāti ar daudziem tuneļiem un citu tun inženierijas darbu, kas paveikts. Un tunelim vajadzētu sākt darboties 12. gadā. Tas ir piemērs ļoti uh, apbrīnojamam inženierijas un dizaina brīnumam. Es biju privileģēts, es varēju aplūkot to un uh, uzskatu, ka tas ir labs. Runājot par uh, pārējo uh, ziemeļu as uh, daļu, kas uh, savietu no Vāciju un Austriju, pagaidām tas pastāv tikai uz papīra. Uh, Vācijas federālās uh, infrastruktūras investīcija plāns pagājušo gadu aplēsa uh, ziemeļu as eh, cenas, ka tas būtu 2,6 miljārdi desmitā gada cenās un 1,2% eh, eh, cenas vēl varētu celties laika gaitā. Cenšoties veicināt attīstību šajā jautājumā, es ar prieku norādīšu, ka 13. janvārī Rozenhaimā, kas ir uz plānotās līnijas uz dienvidiem no Mīhenes, mēs tikāmies ar Vācijas un Austrijas eh, ministriem, es biju kā koordinators, un mērķis būs parakstīt starpministru nolīgumu par eh, plānošanas koordinēšanu eh, un komunikāciju. Tas ir sākotnējs solis, bet ļoti svarīgs, jo mums vajag visu laiku censties iesaistīt papildus cilvēkus, neatkarīgi no tā, cik uh, maz šis mezgliņš mums to vajag sasiet, jo tas nozīmē iespējamu uh, progress. Un, ja raugāmies uz geogrāfisko um, aptvērumu, vēl bez detaļām, to eh, priekš tam mums vajag gan Deutsche Bahn, gan OBB no Austrijas, gan Itālijas arī dzelzceļu uh, uzņēmumu. Un uh, plānošana pat, ja uh, tā notiek ļoti ātri, tas tik un tā vēl aizņems vairākus gadus. Līdz ar to mēs nevaram sagaidīt, ka fiziski konkrēti celtniecības darbi sāksies ātrāk kā par šīs desmitgades beigās, pat ja viss iet labi. Līdz ar to tagad sākt plānošanu bija ārkārtīgi svarīgi, jo ziniet, ka plānošana aizņem daudz laika. Man bija sanāksmes šai zonā ar Nīderheller un Rozenhaima kungiem, uh, Eh, kas pārvalda šo rajonu politiski un kas palīdzēja man spēlēt manu koordinatora lomu, iesaistot iesaistītos rajonus. Par um, dienvidu asīm bija nopietnas aizkavēšanās attiecībās plānošanu un, un konkrētu plānu izstrādāšanu, bet es priecājos norādīt, ka pagājušo gadu Itālijā papildus Brennerpreis eh, tunelim saņēmām oficiālu uh, atļauju iztērēt 1,6 miljardus eiro eh, projekta daļai, kas eh, eh, savieto Tec un Ponta Gardēnu, kas ir ļoti svarīga infrastruktūras daļa. Tātad esam te pārgājuši otrajā dizaina uh, fāzē, un uh, Itālija cer pabeigt šo fāzi drīzumā un uh, izsludināt konkursu, lai varētu drīz sākt Uh, celtniecību. Es arī priecājos ziņot, ka Baldzāno uh, ir, ir apstiprinājuši vidas ietekmes novērtējumu šai daļai. Virzības priekš šeit bija nodrošināt, ka uh, iestādes uh, apņemas veikt celtniecības darbus. Uh, šais uh, finanšu taupības laikos mēs E, tātad e, lūdzām nevis finansēt visu salāmī, bet e, nopirkt salāmī ripiņām dažām. Un tas jau ir vismaz kaut kāda virzība uz priekšu, tas ir risinājums daudz fāžu pro projektiem, ka īstenojam pa vienai pēc kārtas. Par Dienvidu asīm mēs arī saņēmām no Čipe atbalstu strādāt starpministru formā starp Austriju un e, Itālijas, un mēs ļoti pateicamies Mauro Fabrisam, kurš bija koordinators Itālijā un e, veica līdzīgu darbu kā es, bet konkrēti Itālijā, un uzskatu, ka dalību valsts vajadzētu veicināt, iecelt uh, koordinatorus e, e, katrā valstī atsevišķi. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, esam attīstījuši e, atbalsta infrastruktūru saviem um, projektiem, ja Brenner uh, tuneļa platforma, kas iesaist trīs dalību valsts un piecas reģionus, uh, kas atrodas ap tiem, un uh, cits iesaistītās puses. Uh, uh, ir jāņem vērā arī BBTSE uzņēmumu, kas ir galvenā atbildīgais par šo projektu. E, caur viņiem saņēmām aprīlī e, iespēju sākt darbu tālāk. Vēl man ir bijusi iespēja uh, Itālijā un Austrijā Innsbrukā tikties ar pilsētu mēriem, uh, kas ir uh, saistītajos reģionos. Uh, Papildus e, inženierijai un tehniskajām detaļām vēl pastāv nepieciešamība pastāvīgi komunicēt. Ja ir e, kāda doma, ko mums visiem vajadzētu saprast no Štutgarts 21, ir tas, ka mums vajag pastāvīgu uh, iesaistīties. Mēs nedrīkstam šos projektus atstāt kā bāreņus un palaist vienus pašus pasaulē. Mums ir jābilizējas, jāiesaistās un pastāvīgi jāsazinās ar galvenajām iesaistītajām pusēm. Mums izdodas uh, virzīts priekšu zaļā koridora konceptu. Uh, es uh, Trento agrāk, iepriekš šogad mums tas izdevās, Un es arī tikos ar Alpu konvencijas eh, sekretāriem, kurus zinat, ka valsts nav atsevišķi ratificējuši, bet tās principi dot mums vadlīnijas, kā raudzīties uz Alpu eh, koridoriem, tā skaitā uz Brennera eh, tuneli. Un kopumā priekšsēdētāji mums ir izdevies virzīties uz priekšu, mēs plānojam doties uz priekšu, atrast paralēles akšu līnijām, ašu līnijām, mēs plānojam plašāk komunicēt ar mūsu atbalsta infrastruktūru, mēs plānojam īpaši uzsākt darbus pie tās sauktajiem uzņēmumu pasākumiem. Kad mums izdosies izstrādāt dzelzceļu uh, infrastruktūru, mēs gribam arī uh, pārēju no, sau, no ceļiem uz dzelzceļu, bet tas prasa arī politiskas apņemšanās. Da, eh, un vēl ir, protams, daudz kas jāpaveic. Visbeidzot, priekšsādātāja kungs. Es gribu atzīt, ka esmu ļoti pateicīgs eh, par mm, atbalstu un palīdzību Leo Rūbertsam no DG eh, Move, kurš palīdzēja man šajā projektā, un viņa eh, profesionālisms ļoti palīdzēja amatierim kā man. Paldies! Paldies, Koksa kungs! Nu, neaizraujieties ar komisijas slavas dziesmu dziedāšanu komisijai. Kolēģi, jums tiek dots tieši uh, eh, 2 minūtes 120 sekundes. Un tās ir Ziemeļa Eiropas divas minūtes. Eh, Kančana kungs lūdzu tautas partijas vārdā. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs, es ļoti priecājos, ka pēc koks, kā koordinātors, šodien šeit ir pie mums. Es jūs apsveicu ar labo darbu, Uh, un saistībā ar šo asi es domāju, ka veikts ir ļoti svarīgs darbs. Uh, tas bija diezgan sarežģīts un ir izdevies īsā laikā labi uh, sakoordinēt. Zaļais koridors, es vēlējos to pieminēt, tas ir ļoti būtisks, un es vēlētos, lai mēs šajā virzienā vēl arī strādājam. Uh, un, protams, ir runa par to, lai mēs spētu transportēt pēc iespējas vairāk ar dzelzceļa krāvas, un tunelis šajā gadījumā, protams, ir viens no svarīgākajiem elementiem. Uh, ir ļoti daudz runāts ar, arī par to, eh, cik daudz var ieņemt no ceļa eh, nodevas eh, un novirzīt uz investīcijām, arī citas investīcijas tuneļa būvei. Tā kā mēs izbūvējam tuneli, bet uh, nerūpējamies tik daudz par citiem savienojumiem. Tad vēl kāda piezīme. Uh, nākamajā vasarā piecas nedēļas ir plānots slēgt uh, šo uh, koridoru, un tas tomēr ir uh, diezgan sarežģīti. Tad mēs nonāksim sarežģītā situācijā uh, bet uh, visumā ļoti labs darbs. Paldies! Excellent. Paldies, Kačana kungs. Tieši divas minūtes jūs rādat labu piemēru pārējiem. Tēt, lūdzu, sociāli. Labrīt, Koksa kungs. E, kā jūs dzirdat, es esmu no Bavārijas. E, un tādēļ pirmkārt e, mani uztrauc tieši tās ceļa daļas, kuras ir Vācijā un proti savienojums ar Austriju. Es nu, tagad arī runāšu par Brennera Bāzeles studiju E, ir arī pētījums. Un viņu skatījumā e, šis Brennera bāzels tunelim tam ne, nebūs nekāda praktiska pielietojuma, e, jo nebūs motivācijas pāriet uz sliežu transportu. Un tagad otrais jautājums Brennerā, tātad eh, maršruts starp Minhenu un Veronu ir 88 miljoni eh, tika investēti. Eh, un Pirms eh, īsa laika tika paziņots, ka to nevēlas vairs finansēt un eh, ir, ir runa par taupīgāku projektu. Vai tā nauda tagad ir vējā un kur izmanto šos līdzekļus? Jā, tas bija mans eh, otrais jautājums. Paldies. Thank you, Mr. Edson. Paldies, Erca kungs, lūdzu, kūn kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāja kungs, arī Pētam Koksam sirsnīgs paldies, ka viņš rūpējās par šo tuneli, jo kopējā maršruta svarīgums ir atkarīgs arī no tā, kā mēs tiksim galā ar visām grūtībām. Ja mēs lūkojamies uz tuneli tāds, kāds tas ir šobrīd, tad uh, tas ir uh, pārāk, um, pārāk uh, tiek daudz izmantots. Un, ja mēs skatāmies arī uz Gotthārdas tuneli, Uh, un mēs to vēlamies savienot ar Rotterdams līniju, bet mums ir nepieciešami šādi savienojumi, jo uh, šie ceļi jau esošie tie ir, tiek pārāk noslogoti. Mums ir e, nepieciešams intensificēt e, visus šos savienojumus. Tas ir ļoti būtisks jautājums. E, un arī jautājums par to, cik tālu mēs virzīsimies Skandināvijas virzienā un kā mēs veidosim iniciatīvas. Paldies! Thank you, Mr. Kuhn, Mr. Paldies, Kūna kungs, Pērkera kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, arī Pētam Koksam sirsnīgs paldies. E, jūs parādījāt, cik svarīgi ir koordinātora loma, e, ka e, ir iespējama arī ilgtermiņa plānošana un uh, nauda netiek investēta nepareizos projektos. Uh, attiecībā uz situāciju ar Brenner. Uh, jūs zināt, ka no sākuma ir jāizstrādā piedāvājums, kuri tad, eh, kurš tad tiks izmantots. Katrā gadījumā šādi projekti eh, ir vērtīgi tikai tad, ja tiešām ir, e, tiek realizēta savienojuma dienvidos un ziemeļos. Savādāk šāds izolēts uh, projekts nepie kā nenoved. Un mans jautājums ir, vai jūs zinat, e, kāda ir iemesli, kāpēc vilcinās darba? Jūs zinat, ka Austrija ļoti daudz ir investējusi, bet uh, ziemeļos ir vēl joprojām daudz problēmu, mm, jo tur ir tikai plānošanas fāze, ja vispār tā ir sākusies. Uh, Un arī bija saruna ar Ramsaveru kungu, un kā mēs varētu panākt uh, labu rezultātu. Kāds ir tas laika priekšstats jums? Kā notiek plānošana un realizācija? Paldies! Paldies, Pirker kungs, Krāmer kungs, lūdzu, divas minūtes. Jā, vielen dank. Paldies! Es vēlējos atvainoties, ka esmu ieradies pārāk vēlu, bet tomēr runāšu. E, bet mans līdzstrādnieks jau man pastāstīja būtiskākos jautājumus. Tātad koridors ir Berlīne Palermo. E, tad tas tiek e, tātad, paplašināts uz Rostoku, Kopenhāgenu, Stokholmu. Vai mēs vienosimies, ka nebūs trīs dažādi koridori, bet, bet ka tas tiek paplašināts no Rostoks uz Stokholmu? Brenners, protams, ir problēma. Uh, un es jautāju tieši, vai arī Itālija ir e, piekritus, teiksim, tādā vidējā laika posmā ieguldīt naudu, vai tas ir tikai e, tāds labas e, vēlmes akts, un vai ir atrisināta problēma ar kravas transportu. Cik es saprotu, tad Brenner bāze, bāzes tunels nav piemērots kravu pārvadājumiem, un Itālijā ir problēmas ar šo. Uh, kā arī e, Mesīnas e, tilts ir problemātisks, mums ir informācija no Itālijas valdības, vai tas arī tiek ietvert šajā projektā vai nē, vai tur ir paredzēts investīcijas. Um, Vācija uh, nevēlējās šo risinājumu, bet uh, vai jums būtu informācija arī, vai komisija darbojās šajā virzienā? Un uh, mēs jau nevaram uh, atļauties diriģēties no citām valstīm, jo mums ir līgumi, ja līgumi uh, netiek ieturēti, tad ko dara komisija šajā gadījumā? Paldies, Kramerkungs. Koksa kungs un eh, tas eh, izriet no eh, deputātu un citu koordinatoru teiktā, un mēs noteikti pie tā atgriezīsimies vēl vēlāk arī šodien. Es cenšu, cenšos izteikties diplomātiski, nu, teiksim, tā ir Vācijas problēma. Un te es, ka tā noslēdz līgums, bet tad tos nepilda. Es necenšos te e, izraisīt e, strīdiņu, bet e, Vācija ir geogrāfiski izšķiroši svarīga. Un, kā saprot, jūs tiksieties ar Rams, ministru Ramsau un centīsieties noslēgt darījumu ar Austriju. Jā, ļoti labi, tas ir ļoti svarīgs sākotnējais solis, bet kad es jums norādu, ka Eh, Vācija jau pagātnē ir parakstījis daudzas līgumas, bet neko nav darījusi, nu tāpēc atvainojiet, ka mēs joprojām esam skeptiski, bet nu vārdsēt atkal Koksikungam. Mhm. Liels paldies par jūsu jautājumiem un komentāriem. Jaut, jautājums par zaļo koridoru. Tā ir viena no mūsu Brenner koridoru darba grupām, un šis um, priekšlikums ir interesants, bet es ne, nevēlētos iedziļināties šobrīd detaļās. Tuneļa izmantošana citu enerģijas resursu transītam, enerģijas star, energotīklu starpsavienojumiem, apsildēju un tā tālāk, tad dzelzceļu pārvadājumu CO2 emisijas uh, būtu lielas, bet ir uh, jāīsteno arī pilotprojekti, lai izpētītu tālāk. ANAS uh, A22 uh, ir paredzēts izsludināt uh, konkursu ilgam laika posmam par maksa iekausē, iekasēšanu, un šeit ir runa par vismaz 34 miljoniem eiro gadā, un uh, kopumā visa projekta izstenošanas laikā te varētu būt par div, runa par 2,5 miljārdiem eiro. Uh, Tātad šobrīd uh, ir uzsākta eh, konkursa, pieteikuma konkursa procedūra attiecībā uz maģistrālā 22. Eh, tālāk par apkopes darbiem, kas ir plānoti vasarā. Jā, uh, mēs uh, apzināmies, kādas ir problēmas. Mēs runājam ar OBB, mm, Austrijas dzelzceļu uzņēmumu. Viņi mūs pārliecināja, ka tas ir nepieciešams darba. Uh, efektivitātei, jo pretējā gadījumā būtu lielāka kavēšanās. Man nav īpašas ietekmes uh, uz šo jautājumu, bet mēs apzināmies, kāda varētu būt ietekme uz privātā, uh, privātajiem operatoriem. Uh, par pētījumu, ko pieminēja Ertuga kungs, uh, vēlētos saņemt informāciju par to papildus, jo neesmu par šo pētījumu e, informēts, ka tas norādot, ka nebūšot nekāda ekonomiskā ieguvuma. Es domāju, ka ja mums dati, šis pētījums būtu, mēs būtu e, priecīgi atspēkot tajā sniegto informāciju, esam pārliecināti par projektu ekonomisko ieguvi, par uh, ar TMS un uh, Minheni Veronu. Um, es uh, nezinu, kas īsti šeit notiek, vai tā ir vienkārši nacionālā rūpniecības politika, bet uh, šeit ir jārēķinās ar vairākiem uh, spēlētājiem, bet, eh, ko es zinu, es eh, šā gada martā tikos, eh, biju Berlīnē un arī tikos ar ministru Ramzaueru. Mani pārsteidz tas, ka lielākā daļa atbilžu, ko mēs saņēmām, varētu rezumēt uz vienu vārdu - nē. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz, kas jādara. Mans iespējas ir tāds, ka šeit runa nav par RT, RTMS, bet par Vācijas iesaistīšanos šajā projektā, ka šī sistēma kopumā, ministrija, centrālais līmenis, cieš no Štutgārtas 21 uh, sekām, varētu teikt, un tādēļ viņiem ir grūti uzņemties uh, tādu ilgtermiņu projektu īstenošanu. Mēs uh, Uh, nedrīkstam aizmirst reģionālo, vietējo, nacionālo līmeni. Šeit uh, mēs šobrīd piedzīvojam paradigmas maiņu politiskā jomā. Parlamentām ir koplēmuma tiecības, un es ceru, ka parlaments iesaistīsies uh, plašas programmas īstenošanā pretstatā padomē, kura vēlas šādu uh, programmu uh, Mm, pakāpeniski noārdīt. Tālāk par eh, ziemeļu un dienvidu savienojumiem, it īpaši runājot par ziemeļu pievādu vācu pusē, es teicu, kas ir paredzēts attiecībā uz Rozenheimu nākoš janvāri, nākošā janvārī, bet uh, man nešķiet, ka ka tas būs kaut kāds uh, kardināls pavērsiens šai projektā, bet tomēr tā ir pirmā reize, kad cilvēki iesaistās detalizētā uh, projektēšanas koordināšanas procesā. Un ļoti svarīgi ir iesaistīt ne tikai ministrus, bet arī dzelzceļa uzņēmumus, un it īpaši no Vācijas puses DB NEC, jo tie ir galvenie projektētāji un šā procesa virzītājus priekšu. DBNets aprēķina a, a, uz ziemeļu pievādu, uzskata, norāda, ka izmaksas varētu būt zemākas nekā sākotnēji paredzēts. Tomēr man nav nekādu ilūziju. Es apzinos, ka būs ļoti sarežģīts process, būs ļoti sarežģīti pasākumi, bet mums būs arī vajadzīgs parlamenta deputāta atbalsts, lai šis process varētu virzīties uz priekšu. Par vides problēmām es gribu arī norādīt, ka ir svarīgi runāt par saziņas komunikācijas procesu, un mums ir ne tikai jārunā, bet arī labāk jāuzklausa sabiedrības viedoklis un sabiedrības bāžās jāieklausās. Gribu teikt, esmu ticies ar visiem pilsētu mēriem Austrijas, Itālijas posmā, Innsbrukā. Mums bija tikšanās, mums bija ļoti labs dialogs. Es gribētu uh, to uh, attīstīt arī ziemeļu pievada posmā, lai nebūtu nekādu noslēpumu, lai viss būtu atklāti izrunāts un lai cilvēki uzņemtos atbildību par šo projektu un būtu to, uh, par to lepni. Itālija un finansējums attiecībā uz Brennera tuneli ir ļoti, eh, šis process ir noskaidrots, to ir noskaidrojusi revīzijas palāta un starp ministriju izdevumu komiteja. Ir pieņemti grozījumi Itālijas budžeta likumā, lai veicinātu šā projekta īstenošanu. Tātad ir veikti tādi notikusi administratīvā inženērija Itālijā, lai nodrošinātu finansējumu šim projektam attiecībā uz šo A22 uh, maksas ceļu, uh, tas nodrošinās vismaz 34 miljonu finansējumu gadā. Tā, tas ir reāls finansējums un dialogs ar Romu turpinās. Par Messinu kad tika veikti projektēšanas darbi uh, par tilta būvniecību. Šo projektu jau bija anulējusi iepriekšējā valdība taupības pasākumu sākotnējā fāzē. Un uh, jāsaka, ka šis mesīnas jautājums pagaidām ir iesaldēts par, par koridoriem, par pirmo prioritāro projektu. Šeit ir runa par diviem koridoriem. Pirmais būs, pirmā prioritāte būs piektais koridors no Helsinkiem līdz Itālijai un līdz Ma Maltai. Tas ir ļoti svarīgi prioritārā projekta numur viens eksistencei, bet šeit ir arī otrā dimensija, otrais koridors caur Varšavu pāri Eiropai no austrumiem uz rietumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad mm, nākošais koordin, nākošā koordinātora prioritārais projekts numur 18 iekšzemes ūdensceļi Karla Pēsa. Karla vārds jums. Paldies, Brian. Es uh, centīšos uh, izteikties ļoti īsi, lai ietaupītu laiku. Ūdens ceļu nozīme Eiropā pieaug un mēs uh, arvien vairāk strādājam un runājam par iekšzemes ūdensceļiem, un tas būtu visiem jāapzinās. Es kā koordinātore galvenokārt strādāju pie diviem svarīgiem ko koridoriem e, prioritāro projekta, pie prioritārā projekta 18 un 30. Sākšu ar 18. projektu, tas ir e, Donava, mm, Reina un Maina, lai savienot Rotterdamu ar Konstanci. Tas e, nozīmē, protams, nenozīmē, ka visi kuģi tagad brauks no uh, Rotterdamas uz Konstancu, jo ir arī citi ceļi, protams, iespējām, bet tas ir būtiski un šī situācija ir diezgan sarežģīta, jo šeit ir iesaistītas daudzas valstis un katrā no tām ir sarežģīta situācija arī politiski un notiek valdības maiņas. Mm, nevaru doties uz valsti, ja neesmu iepazinusies ar ministru, jo es varu iedomāties, man teiks, ko tad jūs darat manā valstī, ko jūs uh, jaucaties mūsu lietās tā iekšā. Un, protams, uh, ja ir jauns ministrs, kas sācis darbu, tad uh, ir jāuz, jāsāk atkal jauna nodaļa šajā uh, darbā, bet es sākšu runāt par prioritāro projektu 18, kas ir noticis šajā koridorā. 24. jūnijā uh, padome apstiprināja Donavas baseina attīstības stratēģiju. Tā bija ļoti svarīga diena, jo Donava ir šis stratēģijas mugurkauls, un mēs pirmo reizi uz Donalu lūkojamies ne tikai kā upi, bet uz visu upes baseinu. Mēs runājam ne tikai par navigāciju, bet arī par lauksaimniecību, dzeramo ūdeni, par plūdu novēršanu un par visu reģionu attīstību. Līdz ar to tas ir svarīgs solis uz priekšu, ka tiek īstenota visaptveroša pieeja šim reģionam. Šajā koridorā, protams, ir izšķiroši svarīgi posmi. Un, un viens no šiem posmiem ir Straubinga Filshofa. Mēs esam uzsākuši pētījumu papildus uzraudzības komiteja. Šis pētījums turpinās, un gada beigās mēs gaidām pagāja pirmo provizorisko ziņojumu, bet uzraudzības komiteja darbojas, uh, gribētu teikt, ļoti harmoniski, uh, sadarbojas arī ar apkārtējo pasauli. Uzraudzības komiteja tiešām uh, veiksmīgi ir izveidota un tajās pār, tajā ir pārstāvētas visas reģiona valstis. 2012. gada pavasarī mēs uh, sagaidām svarīgu ziņojumu par reģionālo transportu. Es jau gaidu, ka Ertūkungs tagad runās par uh, Eh, par to, ka satiksme starp eh, Vāciju un eh, Austriju saskars ar sastrēgumiem, un mūsuprāt, iekšzemes ūdens ceļi var atvieglot šo sastrēgumu situāciju, bet mums ir jāskatās uz visu reģionu kopumā, uz to, kā Eh, kādi mm, transporta modeļi pastāv, kādi transporta veidi pastāv tātad eh, gan dzelzceļš, gan uh, autopārvadājumi, gan iekšzemes ūdens ceļi, un ir jāizanalizē, kas, uh, kurā reģionā vietā tiek izmantots veiksmīgāk. Tātad mēs gaidām šā pētījuma rezultātus 2012. gada pavasarī. Nākošu gadu pēc šī pirmā provizoriskā ziņojuma mēs organizēsim konferenci, lai apspriestu pētījuma rezultātus. Jo e, joprojām šajā reģionā ir arī tāda, e, tādas kritiskas balsis dzirdamas, un tādēļ ir svarīgi uz gādu uzlikt visus argumentus un apspriest, ko mēs varam darīt. Un e, Mēs uzskatām, ka ir uh, jātīst iekšzemes ūdens ceļi un jādara, jāuzlabo navigācijas uh, iespējas Donavā. Tālāk, pa, ja palūkojamies uz uh, Donavu, tad Straubinga Vilshofera ir svarīgs posms šajā upē, jo tad nav iespējams nodrošināt savienojums starp Donavu un Mainu. Un tas pats sakāms arī par vīni. Austrum, vīnas austrumos atrodas uh, Nacionālais parks, un šis uh, projekts ir iestrēdus, jo vides ietekmes novērtējums kavējas, uh, tiek meklēti risinājumi, bet izskatās, ka šis projekts tomēr ilgu laiku uh, kavēsies. Tad ir Ungārijas posms. Šeit uh, pētījumi turpinās, bet situācija nav skaidra. Ungārijas valdība veiksmīgi informē sabiedrību par projektu, bet uh, runājot par pētījumu, jāsagaida tā rezultāti. Un mm, ir svarīgi, lai šajā projektā valdība neiejauktos. Tālāk ir Bulgārijas, Rumānijas kopīgais posms. 2011. Eh, gadā mēs saņēmām vidus ietekmes novērtējumu un uh, Eh, diemžēl jāsaka, koordinācijas darbs nav nevainojams, ja es tā varētu teikt, un šeit varētu šo to uzlabot. Kalerāzi Braila situācija ir atšķirība. Atšķirīga sākumā bija kavēšanās atkarībā attiecībā uz monitoringa programmu, tagad tā ir īstenot saskaņā ar visām vides prasībām, un tagad eh, četrus gadus um, tiks pētīts uh, storu dzīves cikls un 30 storēm ir uh, implantēti uh, elektroniskie mikročipi. Un tagad uh, šīs um, šie zivju migrācija tiks pētīta kopā uh, ar izmantojot mikročipus. Un viss redzēsim, kas notiek ar šīm brīnišķīgajām zivīm. Un tad, uh, kad visi rezultāti būs pieejami 2012. gadā, tad darbs varēs patiešām sākties. Tagad uh, prioritārais projekts numur 30 sēne, š, sēna šelta. Tātad šeit būs Ilde Francas savienojums ar ostām un savienojums tālāk ar Rotterdamu. 5. aprīlī 2011. Eh, gadā eh, Nikolās Sarkozī, Francijas prezidents, uzsāka konkurences dialogu par projekta uzsākšanu un eh, pēc vairākā gada tiks pieņemts galīgais lēmums, bet Francijas valdība e, apliecināja savu apņēmību atbalstīt e, kanāla būvi. Un e, Flandrijai būtu jāizsaka kompliments šai uh, sakarā, jo daudz kas tiek darīts arī Valonijā un abas šis eh, Valonija un Francija, eh, es atvainojos Valonija un Flandrija eh, attīsta savu uh, infrastruktūru šai jomā un tas ir ļoti svarīgi. Nīderlande un Flandrija ir vienojušās par koridoru pabeigšanu līdz Skeldai uh, paneisi. ir izveidota starpvaldību komiteja, kurā ir pārstāvēta Francija, Valonija un Flandrija. Un uh, mums ir izdevies iesaistīt esam gatavi iesaistīt Nīderlandes un Vācijas valdības, ja tās vēlas. Katrā ziņā mēs viņus uzaicinām uz katru starpvaldību komitejas uh, sanāksmi. Uh, bū, tiks apspriests jautājums par kanāla izmantošanas maksu. Un Vissvarīgākais faktors, kas noteiks šā kanāla veiksmīgu izveidi, ir tas, ka kā šis kanāls tiks izmantots, un um, šīs apmaksas par kanālu izmantošanu ir jānosaka saprātīgi, bet šeit varētu būt dažādas pieejas, tomēr uh, šī maksa un tās iekas, <clears throat> iekasēšanas veids ļoti ietekmēs um, koridoru veiksmīgu attīstību. lai uh, nodrošinātu dažādu transporta veidu integrāciju. Esmu uzaicināju savus kolēģus uh, no prioritātiem projektiem 6, 7 un uh, eh, 20 divi, lai uh, koordinātu darbu. Tāpat tiek uh, iztenots ļoti interesants projekts no Venīcijas uz Montovu, un mums ir tikšanās ar uh, profesoru Sekī Kančānu kungu un konferencē mēs apspriedām uh, jautājumu par savienojumu starp Milānu un Venēciju, lai izvairītos no uh, sastrēgumiem uz ceļiem šajā reģionā un eh, ir svarīgi paplašinājumu veikt līdz Milānai. Tas nodrošinātu labāku piekļuvi eh, šai, šiem, eh, šiem maģistrālēm. Paldies, Kārla! Mums, diemžēl, vairs nav daudz laika. Man ir pieteikušies seši runātāji un jau tagad septiņi runātāji. Tas nozīmē, ka katram ir tikai divas minūtes un, ja nē, es atslēgšu mikrofonu, ja jūs pārsniegsiet divas minūtes. Marinesku. Mari, Marinesku, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Um, Jūs prezentējāt prioritāro projektu. Dan, nu bez uh, Meins un Reinas, Donavas uh, Meins un uh, Donavas uh, projektu. Tas ir uh, ļoti svarīgs un jums tiešām taisnība norādot, ka papildus šai spēja par to pārvietoties mums ir jāņem vērā arī citi elementi. Bet kaut galā. Uh, Ja šis koridors nekļūs par transporta koridoru, tad eh, visi pārējie aspekti arī nevarēs tikt attīstīti. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka vissvarīgākais ir eh, panākt no Konstants līdz Rotterdamai koridora izvēli un eh, iz, izstrādāt to par Eiropai svarīgu transporta koridoru. Mans jautājums jums ir, kā jūs eh, varēsiet sakoordinēt TNT eh, projektu ar Donavas stratēģiju? Mēs zinām, ka Donavas stratēģijā ir vairākas jomas. Katru jomu koordinē divas valstis. Varētu būt sadarbība starp TNT un šiem koordinatoriem. Sakiet, lūdzu, kā jūs esat plānojuši noturēt šo koordināciju attiecībā uz jau uzsāktiem projektiem? Kas varētu izmainīt šo koridoru, padarot to par ienesīgu koridoru Eiropai? Paldies! Paldies, Marnesko kungs, Alkadrāvī kungs, divas minūtes lūdzu. Pateicos Peisa eh, kundzei par eh, šo ļoti labo ievadu tematā. Eh, jā, šķiet, ka mums patiesi ir progress. Kas attiecas uz projektu numuru 18, tad man daudz nebūtu nekas sakāms, mani kolēģi par to izteiksies, bet jūs labi aprakstījāt, cik sarežģīts šis projekts ir. Tagad par projektu 3, numuru 30. Šim projektam ir uh, milzīgs uh, potenciāls. Ja jūs Parīzes reģionu savienojat ar Beļģiju un Nīderlandu un arī ar Vāciju, uh, tad tas, protams, būtu brīnišķīgi un būtu tieši sasaiste ar projektu numuru 8, 18. Jūs arī teicāt, cik svarīgs ir sēnes kanāls un šie, šīs maksas. Protams, tas ir sarežģīts temats Mēs visi esam vienas prātes, ka nauda ir jāmaksā un, un ir jārod risinājums. Tas būtībā jau ir izlēmts mēs to nevaram padarīt atpakaļ ejošu, bet kā mēs noteiksim šīs maksas, lai nebūtu protekcionisma lai e, mēs nekādā ziņā neapdraudētu konkurēt spēju iekšējā kuģa satiksmē. E, protams, arī šīm maksām nav jāatbaida. Kā izskatīsies e, šis process, kā tiks noteiktas maksas? Uh, vai tikai Franči to noteiks, vai arī jūs kā koordinātori, kā Eiro, Eiropas komisija tajā piedalīsies. Es labprāt vēlētos uzzināt uh, nedaudz vairāk. Paldies! Paldies, Van Dālenkungs, divas minūtes. In eerste plaats hartelijk dank voor uw inzet voor een van de meest milieuvriendelijke. Paldies, eh, Pēsa kundzei. Uh, Eh, ka jūs tiešām iesaistāties eh, vidē draudzīgajā sektorā, proti kuģu satiksmi. Es domāju, ka neviena no politiskajām grupām neikstēsies pret. Es koncentrēšos uz uzraudzības komiteju projektā numura 18. Eh, vai šī komiteja ir aplūkojusi visas alternatīvas? Jautājums par to, cik, cik aktīvi e, viņi darbojās. Vai jūs skatāties visu projektu kopumā, vai tikai pa daļām? Otrais jautājums. E, Mainas Donavas savienojums, no tā mums arī būs e, jāmācās uz dienvidiem no Berhenas ļoti skaisti tika izveidots uh, un iesaistīts tātad apkārtējā vidē. Man jāsaka, ka kanāls ir ļoti skaisti izbūvēts un tiešām iekomponēts vidē, vai tās mācības stundas, kuras uh, mums uh, bija šajā sakarā, vai tas arī būs nākamajā projektā. Paldies! Lichtenbergers kundzes divas minūtes. Jā, sirsnīgi pateicos es aprobežošos uz, teiksim, vienu punktu austrumos no Vīnes. Jāsaka, šeit bija mēģinājums atbilst šiem, šīm svarīgākajām prasībām, jo tur ir nacionālā parka teritorija. Es domāju, ka mums nevajadzētu virzīties pārāk strauji. Uh, jo būtu jāskatās, vai kaut ko mēs varam izdarīt ar kuģiem piemērotiem transporta līdzekļiem. Donavā mēs tiešām varam panākt satiksmi. Nav nepieciešama obligāta būvniecība, ir jādara daudz kas cits, kas būtu varbūt efektīvāks, lai mēs radītu lielāku transporta plūsmu. Uh, otrs jautājums ir birokrātija ar Serbiju. Um, praktiķi stāsta, ka tas ir viens no šķēršļiem uh, un ir ļoti daudz šķēršļu. Katrā gadījumā mums vajadzētu palūkoties, kas tur notiek. Un otrais, uh, vai jūs kaut ko arī darat tēmas sakarā par um, upei piemērotiem kuģiem? Un, eh, piemēram, cik lielām investīcijām no Ungārijas puses būtu jābūt, lai e, panāktu šāda veida transportu. Un šajā situācijā varbūt mm, tas eh, ir diezgan sarežģīti. Vai šie upei piemērotie kuģi, tas nebūtu labs projekts, un mēs varētu pie tā strādāt? Vai ir arī pētījums? par uh, upēm, par to, kāda veida transports uh, brauc un kādas krāvas tiek uh, vēstas pa upi. Uh, es domāju, ka tas ir jāplūko detalizētāk. Paldies! Tikau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Paisas kundzei. Es gribētu runāt par Kalarašu Praila zonu, kurā jūs norādījāt, ka četrus gadus aizkavējušies darbi, tāpēc, ka turpinās diskusijas par uh, storu aizsardzību un uh, vidas apsvērumiem. Es domāju, mums ir jānodrošina šī transporta koridora īstenošana. Vasarā mēs uh, konstatējam nopietnas transporta problēmas uh, uz Donavas. Bija grūtības pārvietoties uh, zemā ūdens līmeņa dēļ. Otrs jautājums. Sakiet, kā jūs iesaistīsieties Connecting Europe instrumentā? Jo ostas, Donavas ostas tiks iekļauts pamatīklā. Ir Delasmačīna kombinācija. Eh, tā ir eh, osta uz Donavā, kas nodrošina eh, saikni ar Ukrainu un Moldovu. Uh, Un tam vajadzētu būt e, nopietnam tīkla centram. Es ceru, ka būs e, iesaistīts pēc iespējas e, vairāk ostas Donavā. Nākamais par navigācijas kanāliem Donavā un Deinā. Un par jaunāko informāciju par flotēm Naiads programmā. Es ceru, ka jūs to arī tālāk atbalstīsiet vārds Krāmerkungam. Paldies par jūsu ziņojumu. Jūs zināt, ka 80% um, kuģu transports ir uz Reinas, un mēs finansējam sapņus. Ja mēs eh, sapņojam par to, ka Donavā tik daudz kuģu būs, tad tas ir ilūzija. Es biju Melnajā jūrā Tad stundu vai eh, ik, ik pa stundai bija kūģi. 113 km brauc garam Donavai, un es redzēju tikai trīs kuģus. Donava ir kuģojumi, bet ne lielajiem kuģiem. Tur nav nekādu sastrēgumu, un mēs to varam izmantot, un ja Donavas stratēģija to nosaka, ir tiešām efektīvi. Uh, vai mēs gribam stiprināt uh, turismu, vai mēs izgāzīsim tur savus grūžus. Uh, e, un uh, tas jau ir kļuvis par, uh, par nelegālu izgāstuvi. Tad jums nebūs investīcijas turismā, uh, un tieši Donavs uh, baseina cilvēki dzīvo no turisma, un varbūt mums ir tomēr labāk jāpārdomā, kur mēs investēt, investēsim, vai tieši transportā, vai, vai arī turismā. Uh, un dzelzceļā mēs cenšamies, uh, lai uh, būtu šī uh, maksa, bet iekšējā kuģo, kuģošanā viņi nemaksā minerāla eļas nodokli, viņi nemaksā citu nodokli. Vai tad visi maksā, vai neviens nemaksā? Un es esmu pārliecināts, ja jūs uh, kuģiniekiem teiksiet, kā uh, šajos iekš, iekšējos Eiropas ūdeņos uh, ir jāceļ uh, nodevs, tad viņi teiks, ka nevajag neko būvēt, jo citiem nav jāmaksā, bet viņiem ir jāmaksā. Uh, Un es kā zaļais teikšu, mēs esam par kuģniecību, ja kuģi e, tomēr piemērojās šiem kuģošanai. Paldies! Paldies, vispēcot Artur kungs. E, paldies arī no manas puses. E, Pēc kundze, tātad es, mans jautājums būs uz Straubingu Fershofene. Uh, Tātad tā, tā dēvētā betona frakcija Bavārijā ar e, CSU bieži argumentē, ka Eiropas Savienība viņiem raksta priekšā, e, kā Straubing Feshofen ir jābūvē. Un es tiešām gribētu zināt, vai tas patiesi tā ir, jo, cik es zinu, tad tomēr mēs Vācijā izlemjam, ko mēs būvējam. Paldies! Thank you, Mr. Herzog! Paldies, Ertug kungs! Paisas kundze! Jūs varētu desmit minūtēs censties atbildēt uz uh, uzdotiem jautājumiem. Sākšu ar Marinesku kungu jautājumu. Jūs prasījāt, kā varam savienot šos svarīgos transporta koridorus ar TNT tīklu. Marinesku kungs, mēs strādājam uh, Eiropas komisijā ar pilnīgi jaunu pieeju. Uh, šim jautājumam. Eh, tā vēl nav pilnībā gatava, bet eh, tā ir procesā un tik līdz eh, tā būs gatava, mēs to arī prezentēsim parlamentā. Es domāju, ka jūs doma ir ļoti laba. Tiešām tam nākotnē vajadzētu tikt pārdomātam, kā šos koridors savienot ar TNT. Tā kā nāk, nākotnē ceru, ka varēšu atbildēt jūsu prasību. Kad Rauji kungs par to, kā e, īstenot šo maksu. E, Nīderlandē mēs to saucam lūk šādi, un e, tas ir galvenais jautājums. Tā nav tikai Eiropas komisija, ne tikai Francijas valdība, ne tikai Beļģija, Eh, Beļģijas abi reģioni, kas par to lēmuši, bet ir arī lietotāja komiteja. Un šī lietotāja komiteja ir ļoti svarīga, jo viņi var norādīt, vai, eh, ka, ja tādā veidā to pasniegsiet, tad mēs šo kanālu neizmantosim, bet, eh, ja iz, iznosiet citus nosacījumus, tad izmantosim. Mēs ļoti ceram, protams, ka koridoru izmantos. Tāpēc ir e, ļoti tas svarīgi, par to mēs runājam arī starpvaldību komitejā, ka e, ja e, mēs izmantojam šo maksu vienā veidā, tad kanāls tiks izmantots. Nav iespējams pārņemt visus ieņēmumus no uzņēmiem, jo tad atkal viss pār, tiks pārlikts uz kravas mašīnām uz Parīzi. Tā kā ir milzīgs kravas plosums, kas iet šai virzienā. Uh, ar visiem galvenajiem punktiem, kur uh, Francija ļoti gudri ir uh, koncentrējusies šo kanālu. Un ar to plūsmas dubultosies vai tri, pat trīskāršošies. Viņi rīk, ir rīkojušies ļoti gudri. Un es domāju, ka kanāls varētu izrādīties ārkārtīgi veiksmīgs. Pat manā reģionā, Nīderlandē, ir ļoti uh, aktīvas eh, transporta plūsmas uz Francijas ziemeļiem, un viņiem, viņu politika ir pēc iespējas vairāk pārlikravas uz ūdens ceļiem. Tā kā es domāju, tas būs uh, panākumiem pilns projekts, ja uh, maksa tiks pareizi izmantot un to pārbaudīs lietotāju komiteja. Par laika grafiku, nu, droši vien, ka drīz. Bet, nu, viņiem vēl ir jāizrok viss kanāls, tā kā, nu, nedaudz laika vēl jāatvēl. Līdz tam vēl varam eh, noteikti eh, par pakašķēties par kādiem jautājumiem un bez tā nu neiztiksim. Tas bija par maksu. Vandāla kungs. Monitoringa komiteja eh, novēro, kas notiek. Tā, tā nav nepēta neko plašāku, bet to, kas tiek konstatēts pētījumā par šiem 70 donavas kilometriem viss tiek no jauna pārskatīts, jo visi vidas pētījumi. Eh, eh, un viņi šobrīd raugās visām iespējām eh, to atjaunot. Mums bija trīs gadi pētījumam 2012. gadā. Pētījuma rezultāti kļūst zināmi, un monitoringa komitejā ir svarīgi, ka cilvēki, kas tajā darbojas, uh, ir četri no eh, industrijas pārstāvjiem, četri pārstāv eh, vidas intereses, un ir ļoti svarīgi, lai abas puses norādītu, tas ir mūsu pētījums, un ka viņi eh, nekašķētos par cipariem vēlāk. Lihtenbergs kundze? Es īsti nesapratu, ko jūs domājat ar ar kravas mašīnām, automobīļiem, kas pielāgoti kanālam, upei, kuģi. Jūs domājat kuģus tātad? Lihtenbergs kundze. Manuprāt, pagājušo gadu un uh, pirms tam un uh, aiziepriekšējā gadā jūs uzdevāt tieši šo pašu jautājumu. Jūs zinat, ka kuģi ir uh, tirgus uh, jaut, uh, jautājums, kas jāuzdod tirgumu. Mēs varam lūgt, lai pētītāji to apsver, bet mēs strādājam pie koridoru. Mēs nerunājam par vietējo kuģi. Uh, vajadzētu kuģim pastāvēt iespējai doties no uh, ostas uz eh, koridoru tālāk. Kāda jēga ir eh, kuģim, kas eh, var ceļot tikai pa Donavu? Nu, un ja tas ir par platu, tad nav, nav nekādas jēgas šim koridoram. Ja tirgus domā, ka. Ja šādiem kuģiem ir liels iespējas, tad es domāju, tiešām viņi tur būs. Un cik man zināms, Ungārija uh, cenš e, ieviest savus e, kuģu um, e, labošanas stacijas, bet es domāju, ka tirgus to nedarīs, ja nevajadzēs. Nākamais. Tikānī kungs. Tikavas kundze. Kalarašs projekts, manuprāt, notiek labi. Man ir vairāk bažas par kopējo upes projektu, ar Bul kur arī Bulgārija ir iesaistīta, bet Nikola Rašs eh, daļa notiek ļoti labi, monitoringa projekts arī eh, notiek veiksmīgi, un tas drīz varēs eh, tikt sākts, un es jums pilnībā piekrītu, ka ja mēs gribam izmantot šo koridoru, tādā veidā, kā tas ir paredzēts, tad mums vajadzētu arī eh, daudzmodālos punktus ieviest, lai varētu piekļūt industriālajiem centriem, lai eh, novērstu lieku kravas mašīnu eh, un dzelzceļu izmantošanu, un mēs cenšamies savienot šīs trīs transporta daļas. Bet jums ir pilnīgi taisnība, un to arī paveica Francijas valdība, nekavējoties Uh, savā uh, koridoru daļā viņi norādījuši, uh, kur būs multimodālie punkti pie kanāla. Un tieši to mums vajadzētu darīt. Mums vajadzētu runāt ar iesaistītajām valstīm, nodrošināt, ka multimodālie punkti tiek iestrādāti. Krāmera kungs. Viens no mūsu mērķiem ir turisms. Tas ir ļoti svarīgs reģionam, visiem reģioniem. Uh, un viņiem ir iespēja uz to sagatavoties, jo uh, reģionos uh, Gardonov pastāv ļoti interesanti mm, skati, apmeklējumās vietas. Es domāju, ka visām iesaistītajām valstīm tas ir uh, kā iespēja. Piesārņojums ir problēma, bet uh, tas nav nekādā veidā saistīts ar uh, tikai uh, Donavu, jo, kā jau jūs norādījāt, Ipsā es biju visu dienu, es arī redzēju tikai trīs eh, kuģus, kā Nīderlandē, tas bija ārkārtīgi šokēta. Bet šie e, trīs eh, kuģi tur ir, tāpēc, ka Donava nav, Donavai nevar piekļūt vienkāršāk, un tāpēc mēs arī daram visu šo pasākumu. Es vienmēr ļoti priecājos, ka Nīderlandē zaļie ļoti atbalsta iekšzemes ūdens ceļus. Viņi norāda, ka tas ir vidēji draudzīgākais risinājums eh, no iespējamiem transporta veidiem. Var izveidot pilnīgi tīrus kuģus. Katreiz, kad es tiekos tur pretim ar jums, jūs pret mani izturaties it kā es gribētu piesārņot visu Donavu, bet es gribu rīkoties tie, tieši pretēji. Es gribu atrast risinājumu piesārņojumam visā uh, Donavas baseinā. Neviena manas, manis daļiņa nav noskaņota piesārņot Donavu. Par šo nākamais maksu. Ja jums ir kravas mašīna un jūs dodaties no Rotterdamas uz Čenovu, tad uh, mēs braucam pa ceļu, tiek, uh, pa ceļam ir uh, luksafori, restorāni, uh, daža infrastruktūra kravas mašīnām. Šī iemesla dēļ tās maksā maksu tam. Un ko darīsim kuģ, eh, kuģiem eh, uz Donavas? Līdz šim neko. Eh, maks tiks ieviest pēc tam, kad kaut kas tiks ieviests. Un tas pats attiec uz šo senor kanālu, jo tas atti, šobrīd tajā ir tikai ļoti mazi kuģi, kuriem nevajadzēs maksu jāmaksā. Uh, Tie, kas jau šobrīd var eh, ceļot pa šo kanālu, viņi, eh, viņiem maks nebūs jāmaksā, eh, bet projekts ir ļoti dārgs, visi būs vienādā situācijā un mums būs jāpārliecinās, ka konkurence netiek kropļot. E, Ertuka kungs, pēdējais jautājums. atbildot jūsu jautājumu, tieši tāpēc mēs arī pētījumu veicam. Es nevaru jums tādu atbildēt. Es ceru, ka varēšu to darīt nākamgad. Tieši tas arī ir iemesls, kāpēc mēs veicam pētījumu. Kas mums ir eh, jāpaveic, lai padarītu to kuģojumu, vai jāpaveic kaut kas daudz vai kaut kas maz? Tāds arī ir atbildamais jautājums. Paldies. Paldies, Beisas kundze. Līdz ar to tagad nonākam pie nākamā. Esam aizkavējušies 15 minūtes, kolēģi. 21. Eh, projekts jūras maģistrāls, eh, koordinators Luis Valente de Oliviera. Oliviera kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu runāt par kvalitatīvo pārmaiņu, kas notiek šogad, pēc tam pēc kvantitatīvās uh, izmaiņas un pēc tam es ķeršos klāt projektām. Jūras maģistrāls. Te atvainojiet, lūdzu. Eh, deputāti, eh, lūdzu, nu, izturēsimies cieņpilnāk. Paldies! Eh, tātad par jūras maģistrālēm galvenie jautājumi par jūras transportu un ostām. Pastāvošie projekti, kā tātad sašķidrinātā dabas gāze emisiju samazināšana un bezpapīra loģistikas optimizācija optimāli līdzelsceļa savienojumi, um, uh, jūras transporta integrēšana loģistikas ķēdēs un konkrēti jautājumi, kā drošība uh, uh un uh, kuģošana aizsalušā jūrā, Baltijas jūrā. Jūras maģistrāles uh, uzsver, cik svarīgs ir jūras transports gan ārējai, gan iekšēji tirzniecībai. Un uh, Eh, tas ir atspogļots arī TNT projektos. Iesaistītās puses ir atbalstījušas šādu pieeju. Tāpēc jūras maģistrāles eh, rada pamati ietvaru, kas paredz, ka eh, jūras un, un ostu um, savienojumi iegūs labumu no drošības uz jūras un citiem aspektiem. Uh, un tam kūst Eiropas finanšu atbalstu, lai varētu eh, to īstenot ātrāk. Attiecībā uz kvantitīvo pārmaiņu, kas notika pagājuši gadu. Eh, šobrīd ir panākts konkrēta attīstība gan eh, par projektiem pētot iespējamos iegūmus. Šobrīd ir 12 projekti, uh, Aptuveni 250 miljonu eiro iesaistīti, e, un kopējais ieguldījums būs 850 miljonu eiro. Kādas ir nākotnes iespējas? E, e, pagaidām veiktā pētījuma rezultāti vēl nav pieejami, bet paredzēts, ka skaitlis augs līdz pat pāri vienam miljardam. Septiņi jauni projekti varētu sākties ar vēl papildus 50 miljoniem eiro. 2012. gadā tiks uzsākts vēl jauns projekts. Šajā finanšu plānošanas periodā, tātad no 7. gada līdz 13. gadam, Eh, kop, eh, kopumā mēs runājam par 200 eh, miljoniem. Čets. Čet. Papildus, jā, ieskaita citus finansējuma veidus, tad kopējās investīcijas, es runāju Eiropa, par Eiropas investīcijas banku, Marko Polo un citu tām iespējām, tad šis finansējums varētu būt vēl lielāks. Tas uh, liecina par to, ka tirgus pieņem labi šo ideju par sāk, ka jāsāk no nulles un par to visu, kas ir darīts kopš 2007. gada. Šim veiksmes stāstam ir uh, nepieciešams turpinājums, konsolidējot šo struktūru līdz 14.20. gadam un ieslēdzot to kopējā transporta struktūrā un TNT. TNT vadlīnijas atspoguļo ostu lomas pieaugumu. Tie ir svarīgi elementi um, transporta sistēmā un koridoru sistēmā. Uh, ir nepieciešams ja attīstīt jūras maģistrāļu tīklu ar atbilstošu finans, finansējumu un tādējādi samazina, eh, domāt arī par kuģu emisiju samazināšanu. Tāpat svarīgs aspekts ir eh, kuģošanas drošība visos uh, Eiropas ūdeņos, it īpaši aizsalstošajā Baltijas jūrā. Tāpat jādomā par ostu, at, infrastruktūras attīstību. 2013. gadā šis darbs tiks uzsākts un varētu tikt pabeigts 2020. gadā. Šeit ir uh, eh, iesniegti apstiprināti astoņi projekti, trīs no tiem ir saistīti ar loģistikas jautājumiem un pieci Uh, projekti ir saistīti ar jūras maģistrāļu savienojumiem ar uh, uh, sauszemes transporta struktūrām. šeit viens no projektiem ir Raieks osta un informācijas sistēmu pieslēgšanu Uh, par Baltijas jūru savienojumu starp Rostoku un Getsu un Mona Līza, kas ir uh, veltīts drošības jautājumiem. Jums uh, ir iesniegti mani rekomend manas rekomendācijas, bet es vismaz pieminēšu šobrīd to nosaukumus, jo laika nav tik daudz es ierosinu aplūkot integrētas ostu infrastruktūras, uzlabot uh, iekšzemes savienojumus, un šim darbam jāturpinās arī nākotnē. Uh, ir uh, jāizveido viedās infrastruktūras un atbilstoši pakāpojumi Eh, šeit mēs domājam galvenokārt pētījumus un pilotu projektus, kas varētu kļūt par iedvesmas savotiem turpmākā darbā. Uh, ir jādomā par uh, ostām un to infrastruktūru un uh, tāpat es uzskatu, ka liela ļoti svarīgi ir uzlabot arī izglītību un apmācību un veicināt sadarbību uh, šajos uh, reģionos, uh, organizējot pilotu projektus un iesaistot īpaši uzņēmumus, kas strādā loģistikas jomā. Tāpat uh, ir uh, ļoti svarīgs uh, tas, ka ir izveidota viena, vai ka jāveido ir vienas pieturas aģentūras, lai uzlabotu koordināciju. Tāpat jāatbalsta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde uh, attiecībā uz kuģiem un to aprīkojumu Eh, ir eh, jākonstatē, ka kruīza kuģu aprīkojums ir uzlabojies, bet par citiem kuģiem, diemžēl, tas eh, nav sakāms, bet arī šai jomā ir jāstrādā. Mm, tāpat Uh, ir nepieciešama uh, koordinējošā vienība finansējumam, un finansējuma struktūrai būtu nepieciešama vienas pieturas aģentūra. Un uh, mēs ar nepacietību gaidām jaunās TNT vadlīnijas, kurās ir iestrādāta praktiskās pieredze, uh, Tāpat jādomā par birokrātisko šķēršļu mazināšanu starp kaimiņu valstīm. Mēs zinām, ka austrumu robeža ir lielā mērā atkarīga no rietumu ostu darbības, un tādēļ ir nepieciešama koordinācija starp austrumiem un rietumiem. Šeit es domāju Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu un arī Kazah Kazahstānu, kam ir uh, daudz uh, liels eksporta apjoms caur Eiropas ostām. Ir jau uzsākti pētījumi un pilota projekti iecerēti attiecībā uz sašķidrināto dabas gāzi un uh, nesen tikāmies ar Lietuvas pārstāvjiem šeit uh, Briselē un uh, konstatējam, ka visas uh, valstis ap Baltijas jūru ir ieinteresētas izveidot uh, sašķidrinātās dabas gāzes termināļus pie Baltijas jūras un ka šāda tehnoloģija varētu nākt par labu visam Baltijas jūras reģionam. Mēs uh, arī uh, īstenosim ģeostrateģiskos pētījumus, lai labāk identificētu tās problēmas, ar ko mēs uh, saskarāmies. Tāpat jādomā par publisko un privāto partnerību izmantošanu šajos um, projektos. Es iesaku, iesaku arī izveidot uh, īpašus kontakts un sadarbības ar muitu, jo tā ir ļoti sarežģīta joma. Mums ir jāuzklausa viņu mm, bažas. Viņi saskaras ar lielu spiedienu, viņiem jādomā par daudzām lietām, bet mēs esam ļoti arī no viņiem atkarīgi It īpaši domājot par vienas uh, pieturas aģentūru izveidi, un tādēļ ir svarīgi nodrošināt sadarbību ar muitas iestādēm. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka liels, uh, ļoti svarīga, pēc manām domām, ir arī statistika un statistikas datu apkopošana. Paldies! Man pieteikušies septiņi runātāji, ļoti stingri raudzīšos uz laika ierobežojumiem, un tagad vārds vispirms Kančāna kungam divas minūtes. Paldies uh, Olivērams kungam. Uh, Viņām bija ļoti plašs ziņojums, un es eh, runāšu par septīto jautājumu. Tur ir runa par infrastruktūru, par ostu sasaisti ar transporta, ar sauszemes transporta tīklu. Eh, un tieši šī ostu sasaisti ir ļoti svarīga. Eh, tad ir runa par sadarbspēju starp atsevišķām ostām osta ir ļoti būtiska sadarbspējas veicināšanai starp dažādām sistēmām, kā arī darbinieku kvalifikācija ir būtiska. Kuģu būvētājs patreiz ir krīzes apstākļos. Un līdz ar to mums vajadzētu budžeta līdzekļus no TNT un finansējums būtu ļoti svarīgs. Jautājums, kā jūs vērtējat Marko Polo programmu? Vai tas atbilst jūsu gaidītājam? Paldies, Paldies Alkadrāvī kungs. Um, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Oliveira kungam par ievadvārdiem. Kā saprotu, jūs esat ļoti interesēts pētījumos, kas palīdzētu sektoru padarīt efektīvāk, labāk organizēt, un es domāju, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Bet um, es gribēju runāt par šādu tēmu. Sakiet, vai jums ir kāds pārskats par esošo projektu ietekmi? kādas ir sekas iznākums no jau paveiktiem realizētiem projektiem. Sakiet, vai e, jūs jau zināt, vai tiešām kravas ir pārnestas no ceļiem uz ūdens ceļiem? Un e, arī, kas attiec uz reģionālo e, sadalījumu izvēlētajiem projektiem. Kā saprotu, skaidri pārsvarā ir uh, Ziemeļ, Ziemeļrietuma Eiropa. Sakiet, vai arī dienvidos eh, cilvēki vairāk varētu pieteikties šīm iespējām? Tāpat drīzumā pieņemsim TNT vadlīnijas nākamajam plānošanas periodam. Sakiet, kā jūs novērtētu vadlīniju, komisijas prezentēto vadlīniju projektu? Vai jums šķiet, ka tajās ir ņemts vērā jūsu veiktās rekomendācijas? Paldies, Tuģies kungs, lūdzu, divas minūtes. Grācie, prezidente, grācie, koordinatore, palas. Paldies, e, priekšsēdētāja kungs un arī uh, koordinatoram. Sirsnīgs paldies, būšu īs divi jautājumi. Vai jūs varētu vēl e, detalizētāk pastāstīt par e, ilgspējīgām e, perspektīvām 2014. un 2020. gadam, kā izskatās plānošana detaļās. Un tad otrais jautājums e, sakarā ar prasībām, kuras arī pēc jūsu viedokļa ir jāizpilda projektiem. Uh, protams, arī, lai e, šie konkursi gūtu panākumus. E, salas ir e, arī svarīgs faktors. Salām, protams, ir savas pazīmes. Un atsevišķās salās Mm, tās eh, nevar dot tik daudz finansējumu, vai jūs arī varbūt kādu uzmanību veltītu tieši salu jautājumu risināšanai? Paldies! Lichtenbergeras kundze arī divas minūtes. Jā, sirsnīgs paldies par jūsu ziņojumu. Jūs jau eh, vēl vairāk ir jācīnās ar daudzajiem šķēršļiem. Uh, jo dalību valstis vēl nav izšķīrušās par ostu jautājumu. Tas jau bija arī mūsu ten sarunā. E, tur bija ostu saraksts, e, kurš e, vispār nebija plānveidīgi veidots. Tad es arī dzirdu no cilvēkiem, kuri saka, ka birokrātija tiešām rada šķēršļus jūsu darbam. Piemēram, ja kāds privātais iekrāvējs Eh, nevēlas sadarboties ar vienu no lielajām itāļu grupām Ziemeļa Itālijā, vēlās, eh, teiksim, nodot savu kravu, tad viņam nav nekāda iespēja. Un tur ir birokrātiski šķēršļi, un es domāju, tie ir no dienvidiem uz eh, ziemeļiem, bet īpaši akcents ir uz dienvidiem. Un es domāju, tā ir galvenā programma, problēma. Jūs arī pieminējāt uh, par eh, tā dēvēto short sea shipping. Vai jūs redzat, ka tur notiek kāda attīstība? Eh, vai šie īsie ceļa posmī kļūst atraktīvi, eh, un kur jūs saskatāt šo atraktivitāti? Jūs arī dažus no tiem minējāt, bet es gribētu to centrālo saskatīt. Uh, Um, mans jautājums arī būtu, kā jūs varētu palīdzēt, uh, lai, um, lai tiktu izvēlētas labākas prioritātes? Jo tas ir jautājums arī, protams, ar sasaisti ar sauszemi, vai man ir jākoncentrējās uz kravu transportu vai uz citām e, struktūrām, lai panāktu šādu labāku par transportu plūsmu. Paldies! Paldies, Kumacakus kungs, lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par jūsu ziņojumu. Tas ir liels, ļoti ambiciozs projekts. Par to šaubu nav. Un pilnīgi noteikti jūs varat sagaidīt arī turpmāk eh, daudzus jautājumus un ļoti cerams, ka vismaz dažs no, uz dažiem no tiem jūs varēsiet atbildēt. Arī man pašam ir daži jautājumi. Ziņojumā es redzu, ka viens no pamata aspektiem šeit ir tas, ka arvien lielāki kuģi tiks izmantoti nākotnē. Lielāki e, kuģi ar lielākām kravām. Un, protams, tam būs ietekme uz e, ostu infrastruktūru attiecībā uz projektā iesaistītajām ostām. Attiecībā uz infrastruktūru, e, pakalpojumu dienestiem, kuģiem un tā tālāk. Sakiet, vai jūsuprāt šī eh, tendence izmantot arvien lielākas krāvas, lielākus eh, kuģus turpināsies nākotnē? Jo jau šobrīd kuģošanu negatīvi ietekmē ekonomiskā krīze. Sakiet, vai mēs varētu eh, veikt kā plānošanu nākamajiem pieciem, desmit gadiem, ņemot vērā, ka šī tendence visticamāk turpināsies? Vai mēs varam turpināt iz, izveidot šādus lielos, arvien lielākus kuģus, vai jūs prāt šī tendence uh, apstāsies kādā brīdī? Vēl viens svarīgs aspekts, e, raugoties jaunajā plānošanas e, periodā, es redzu, ka mēs pārslēgsimies no 380 A plus uz 87 pamatīkla ostām. Sakiet, lūdzu, kā jūs esat nonākuši pie šāda samazinājuma? Uh, Kā jūs definējat eh, pamatīkla ostas? To būtu svarīgi zināt, jo izmaiņa ir visai nozīmīga. Visbeidzot, mans pēdējais jautājums par apmācību. Sakiet, vai tas attieksies tikai uz jūrniekiem, vai arī uz tiem, kas strādā ostās? Tas pamatā ir uh, struktūras jautājums. Bet man ir vēl daži jautājumi, vai var vēl vienu minūtīti, nu lūdzu. Mēs jau esam aizkavējušies un ir vēl citi runātāji, es esmu pret visiem bijis strikts, katram divas minūtes. Ja jums ir citi jautājumi, Televēra kungs te būs eh, pieejams, jūs varēsiet vēlāk uzdot. Uh, Mēs, eh, kā saprot, dienvidos ir tikai pētījumi, nevis konkrēti programmas. Lūdzu, nākamais runātājs arī divas minūtes tikai. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Tekseiras kungs saka. Eh, eh, sveicu jūs nevien ar paveikto darbu, bet arī pie tā, ka koordinēt ļoti nozīmīgu projektu. Jūras maģistrāls ir ļoti svarīgs, lai attīstītu nopietnu Nu, ūdens ceļu ekonomiku, arī manā valstī, un ir ļoti svarīgi ieviest multimodālos risinājumus. Un es domāju, ka tiešām ir jāraukās uz strateģisko dimensiju. Iesaistītajos reģionos jāraugās arī uz reģionu un iekšējām saiknēm. Un te es gribu norādīt, ka Eiropas Savienībai ir lielākā ekskluzīvā ekonomiskā zona, 25 eh, miljoni kvadrātkilometri, 15 eh, ir periferālos ūdeņos. Te ir jāveic pētījumi par degvielām. Un eh, jāraugās, kā varētu izmantot mazāk piesārņojušas degvielas eh, Eiropa 22 stratēģijas ietvaros. Mums jāraukās, kā mēs varam samazināt eh, CO2 izmešus, bet tāpat laikā padarīt eh, šo nozari konkrēt spējīgāku. Tas ir īpaši svarīgi tālākajos Eiropas eh, periferālajos nost, nostūros. Mums ir jāraugās, kā eh, varētu izveidot, piemēram, platformu, kas integrē Portugālu, Spāniju, eh, Kipru un Vāciju un šo valstu ostas pamatā. Jūra ir mūsu vienīgais savienojošais vektors un jānodrošina, ka mēs tajā varam būt konkrēti spējīgi. Un eh, ko jūs domājat, eh, ņemot vērā mūsu īpašo um, atsevišķo situāciju? Es domāju, ka jums vajadzētu raudzīties arī uz daudzu ostu um, ceļiem. Paldies, visbeidzot, tikavas kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribētu pateikties Oliveiras kungam par prezentāciju. Bet starp projektiem, ko viņš uzskaitīja, Sakiet, lūdzu, cik daudz no tiem attiec uz Melno jūru? Es atceros, ka tika izstrādāts budžeta pozīcijas eh, jūras koridoriem, eh, tuvajiem jūras ceļojumiem, un eh, viens bija Baltijas jūrai, viens Vidusjūrai. bija uh, projekti austrumos, rietumos, bet, diemžēl, attiecībā uz uh, budžeta, uh, uz Melno jūru nemaz nebija paredzēta budžeta pozīcija. Sakiet, lūdzu, cik daudz no šiem projektiem attiec arī uz Melno jūru? Un kādus soļus varam spērt, lai attīstītu tuvos jūras braucienus Melnajā jūrā? Melnā jūra ir ļoti nozīmīga enerģijas piegādēji Eiropas Savienībai. Es ieteiktu noturēt uh, konferenci uh, Konstancā nākamgad, lai apspriest tieši šo jautājumu. Olivērs kungs, vai jūs varētu lūdzu pēc iespējas īsāk censties uh, atbildēt jautājumiem, nevienu neaizmirstot? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums. Savienojumi? ar uh, infrastruktūru uz savas zemes. Esam izveidojuši pirms vairākiem gadiem, konstatējam, ka vienam no prioritāriem projektiem bū, uh, būtu savienot ostas ar dzelzceļiem, bet dažkārt uh, to darīt nav iespējams. Un mums ir jāapzinās, uh, ka ir jāveic uzlabojumi uh, ceļos, lai palīdzētu jūras transportam. Piemēram, eh, mēs varam raudzīties uz Poliju, uz Gdaņsku, kur eh, dzelzceļš nav īsti operacionāls. Un arī eh, nepastāv šoseis starp Gdaņsku un Varšavu. Mēs pētījām iespēju savienot pat ar šosejām, ar sauszemes šosejām, uh, Eh, šādas pilsētas eh, pirms nav uh, kļuvuši operacionāli dzelzceļi. Par sadarbspēju starp tran dažādiem transporta veidiem un uh, cilvēku resursu apmācību, ko, par ko prasīja uh, mūsu grieķu kolēģis. Es, protams, atbalstu to, ka apmācība attiec uz visiem, gan uz tiem, kas strādā ostā, gan loģistikā, pat dokumenta aizpildīšana. Ja dokuments ir sarežģīts, Ehm, aizpildot informāciju par dažādām kravām, pat te ir cilvēkam, kas to veic, jāsņem apmācība. Jo ir svarīgi, lai šis darbs eh, tiktu paveikts. Tādā veidā, lai nerastos lieki šķēršļi cilvēku resursiem. Un, protams, Atbildot pirmo jautājumu. Eh, budžetu būtu jāpalielina, jo mēs ļoti gribam šo savienojumu. Ir jāatceras, ka Eiropa eh, sniedz vairāk kā 80% eh, eksportu un pa, pa jūras ceļiem vismaz 40% iekšējo pār, pārvietojumu arī notiek pa jūras ceļiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi veicināt uh, gludāku mehānismu veicību, eh, ve, darbību. Ekobonusi. Itālijā tie darbojās veiksmīgi. Es ļoti atbalstītu uh, to, ka tas tiek paplašināts uz visā Eiropā. Ja nevaram to attiecināt uz visu Eiropu, tad vismaz atsevišķas zonas eh, varētu ieviest šādus stimulus. Es ļoti atbalstīju to, ka Itālija, Francija un Spānija kopā to īstenotu, jo Tas ir ļoti viegli mērāms pasākums. Un raugoties uz ārējām izmaksām, kas jāmaksā iedzīvotājiem, to ir viegli izmērīt. Un rezultāts tiešā veidā nonāk pie vadītājiem, pie vadītāju uzņēmumiem, ir vienkārši pārvaldīt šo sistēmu, un es domāju, ka tas būtu ļoti labs risinājums. Otrais jautājums. Par projektu ietekmi. Protams, mēs eh, zinām šo ietekmi. Šī iemesla dēļ es eh, ļoti interesējos par degvielas izvēli, par eh, dzinēju uzlabošanu un uzskatu, ka tie tiešām ir jāuzlabo. Kad raugāties uz kruīzu kuģiem ostās, Viņi atstāja e, dzinējus ieslēgtus, jo viņiem ir jāražo elektrība e, mazai e, pilsētiņai, kurā ir 3000 iedzīvotāji, bet ostai nav gana labas. E, infrastruktūras, lai viņi uz, ai, lai aizvietotu to ar citu risinājumu. Mēs ar a, pu, ostām esam apsprieduši iespēju izmantot eh, sašķidrināto dabas gāzi vai arī izmantot baržas, eh, kuras eh, pārvietotu degvielu. Runājam arī par iespēju, ka uh, dzinējos izmantotu abus, eh, abas degvielas, gan tradicionālo, gan eh, sašķirināto dabas gāzi, tā kā šo problēmu mēs risinām, apspriežam un uzskatām, ka ir ļoti uh, svarīgi apzināties, kāda ir ietekme. Nākamais jūs uh, sūdzējāties, ka uh, pārāk daudz uzmanības tiek pievērsts ziemeļiem šais projektos. Ja paraugāties uz mans pieminētajiem projektiem, konkrētāk šī gada projektiem, tad redzēsiet, ka patiešām vairākos projektos e, mēs pievēršam uzmanību ziemeļiem, bet ir arī projekti, kurus koordinē dienvidos. Piemēram, Uh, ir uh, vairāki uh, projekti, kur ir, var arī tikt paplašināt, un atbilde būtu, ka pastāv daudz mazu projektu ziemeļos, tas ir ļoti tradicionāli, kā piemēram savienot D Dāniju vai Vāciju ar Poliju, bet citi projekti arī dienvidos ir ar lielāku ietekmi. Par ilgtermiņa, ilgākām perspektīvām. Mēs ceram, ka skaitļi, ko piesauc sākumā, tik, ka pie tiem arī pieturēsies. Un pārsvarā tieši jūs atbalstāt budžeta uh, pa, palielināšanu šai jomā, un tikai tāds varētu palielināties. Šis sektors noteikti ir pelnījis jūsu atbalstu, nu vismaz manuprāt. Otrs eh, jautājuma aspekts bija, kādas ir prasības? Prasības ir skaidri atrunātas. Pirms tiek izteikts oficiāls priekšlikums. Vai nu tie tiek ņemti vērā, Un cerams, ka eh, Br Briseles pārstāv var arī atbildēt uz priekšlikumu. Un te arī tad iespējams panākt rīcību uz priekšu. Nākamais jūs runājat par uh, salām. Pagājuši gadu es tik, eh, man bija sanāksme Madeirā, kur uh, bija pārstāvēt visu salu reģioni no Eiropas, tā skaitā no Francijas pārjūras eh, reģioniem. Tātad mēs eh, bijām šai sanāksmē un konstatējām, kā vairums vispārējo aspektu, eh, tas, kā var izsakot kuģus, kā tiek īstenoti šie, šīs normas Eiropā kā tiek pirdīts, pildīts normas un kā uh, ostas vēlas uh, tiem sakot. Ceturtais. Es pilnībā piekrītu, ka birokrātija eh, var radīt aizkavējumus. Es ierodos daudzās ostās, un es teikšu, ka visgrūtīgais jautājums tur ir muita un e, tas, kā tiek ievēroti veterinārija un fitosantārie noteikumi. Mēs varam saprast, kāpēc e, viņi ir tik e, strikti, jo pastāv epidēmiju, um, slimību, riski, kas var tikt um, pārnestas. Tāpēc veterinārijiem dienestiem ir ārkārtīgi svarīga pie galoma. tam ir jātiek veiktam. Bet atgriežoties pie jautājuma par birokrātiju, mums ir jāuzlabo uh, sadarbības starp muitu, veterināriem dienestiem un fitosanitāriem dienestiem. Tie visu laiku ir pat jāpaturprātā. Jūs piesaucāt uh, īsos ceļojumus piekrastē. Protams, mūs tie ļoti interesē. Un es varu atbildēt arī uz citu jautājumu. Racionalizēšanu, ko esam veikuši, 300 eh, plašākās ostas ir labas ostas piekrastes ceļojumiem. Ja 18, aptuveni 18 pamatīkla ostas tiek izmantots, jūs pamanīsiet ļoti svarīgu elementu. Visas eh, jaunās asis eh, TNT tīklā, kas tiks apstiprināts, sākas un beidzas ostās. Tas ir liels sasniegums, ka Eiropa, kas ir vislabāk savienotais kontinents, uh, kam ir 300 uh, eh, ostas, tās ir jāmobilizē. Ja norādām, ka, ja pamatīkla osts varētu būt pārkrašanas eh, osts, viss trīs ostas varētu būt plašākas ostas un varētu uzņemt piekrastes ceļojumus. Nākamais jautājums par kuģu izmēru. Šobrīd ir desmit tūkstoši tev eh, konteineru kuģi un ir citi, kas ir atšķirīgi. Viens ar vairāk kā 14, pat 18 un tos sauc par leviatānu. Leviatāns ir konteineru kuģis ar 18 tūkstošiem tevu Tas ir milzīgs, milzīgs uh, kuģis. Šī iemesla dēļ mums ir jāveic organizacionālas izmaiņas un padarīt šīs uh, pārkraušanas uh, izmainīt ostas, jo ne visas ostas var uzņemt tik lielu kuģi. Ir nepieciešams paraudzīties, kas, piemēram, notiek Rotterdamā, kad šāda veida liels kuģis ierodas. Tas mobilizē vismaz četrus uh, apkalpojošos krānus un baržas un uh, uh, vilcieni, kas pie tā tad pieplūst, šis skaits ir ļoti liels. Te, tam mēs varētu izvēlēties atsevišķas ostas. Un es eh, pievienot vēl vienu elementu jūs teiktiem, ka Panama, pa, ka eh, Panamas jaunais kanāls tiks atvērts 14. 2014. gadā. Lielie konteineru kuģi paredzēts, ka ieradīsies, piemēram, no tālajiem austrumiem Panamā vai arī ieradīsies ar lielu konteineru skaitu. Un, uh, nu, tad es centīšos jau beigt savu uzstāšanos. Es jau izteicos par daž vairākiem jautājumiem. Mierli uh, eh, notiek ļoti labi. Nākamnedēļ es piedalīšos uh, sanāksmē ar Mierli šeit Briselē, tā ir otrā sanāksme. Es tikos eh, jau vienreiz Dženovā, un šī būs otrā sēde. Eh, situācija virzās uz priekšu labi, es pārliecināts, ka rezultāts eh, tiks panākts. Pār daudzu ostu ceļiem ir viens piemērs, Adrijas jūras ziemeļos ir viens piemērs, tas veiksmīgi darbojas, es varu ar jums to apspriest vēlāk. Vispēcot, tas pārliecināts, ka Melnā jūra eh, tiešām šobrīd iztrūkst eh, mūsu plānos un eh, situācija ar to ir sarežģīta. Esmu bijis Konstancā, Varnā un Burgas. Pastāv daudzas iespējas, bet arī nopietni ierobežojumi. Bosfora šaurums ir ārkārtīgi Eh, jutīga eh, zona. Mēs esam analizējuši, kādas ir iespējas savienot, eh, izveidot savienojumu ar dzelzceļu vai nu no ziemeļiem vai no dienvidiem un tu, izveidot savienojumu ar cauruļvadiem, kas ir viss sarežģītākais jautājums runāt par Bosforšoru. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, Dioliveira kungs. Nākamais, nākamie trīs koordinatori ir Savrī, uh, uh, Vinks un Sečikungs, un liels paldies Pais un Dioliveira kundzei un Deliveira kungs, un tēt eh, būs eh, tā, kā kadru pārmaiņa, tā skaitā arī priekšsēdētājs nomainīsies, eh, tā, tēt būs tikavas kundze, bet lūdzu tiešām pieturieties pie mums atvēlētā laika, mēs jau esam to pārsnieguši. Un atcerieties, ka pie mums vēl ieradīsies beigās arī uh, vicepriekšsēdētājs Kalasa kungs. Liels paldies uh, trim uh, koordinatoriem, un ja uh, otri trīs eh, koordinatori varētu šeit ierasties, tad uh, viņi priekšsēdētāji būs tikāks kundze, lūdzu. Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua um, ședința Comisiei de... Godātie kolēģi, tagad mēs turpinām transporta komitejas sanāksmi un mēs uzklausīsim prezentāciju par prioritāro projektu 22. Tas ir mūsu koordinators ir mūsu bijušais kolēģis un transporta komitejas viceprezidents Žils Savarī. Es kolēģus lūdzu ievērot uzstāšanās laiku, un uh, mūsu viesiem katram ir desmit minūtes laika, un deputātiem ir divas minūtes uz jautājumu uzdošanai. Lūdzu. Paldies uh, priekšsādātāji, es gribu sveikt arī zālē sēdošos bijušos kolēģus, tad es arī gribētu ļoti ātri un īsi pastāstīt par uh, prioritāro projektu numur 2, tā ir dzels, 22, tā ir dzelzceļa līnija starp Dresdeni un Atēna, Atinu, un šeit jūs redzat zaļā un sarkanā krāsā iezīmēt šo ceļu. Zaļie posmi jau ir pabeigti, sarkanie kavējas un zeltenie tiek pagaidām īstenoti. Un uh, ar uh, svītru līniju iezīmētie posmi uh, šeit vēl nav panākt galīgā vienošanās par to īstenošanu. Kā jūs redzat, liels darba apjoms jau ir paveikts no Dresdenes līdz Ungārijas un Rumānijas robežai. Rumānijas valdība labi virzās uz priekšu pierobežas asī uz Konstancu. Uh, Grieki, grieķi attīsta dienvidu asi, bet mēs arī saprotam, kāda ir situācija šobrīd Grieķijā un uh, as uz Ungārijas un Grieķijas robežu, uz Ungāriju un Rumāniju vēl nav pabeigta. Kā jūs redzat, šeit ir Dresdene, Prāga, Budapešta, tālāk um, Predela, Konstanca. Uh, Tes, Saloniki, Domokos un Titeroja Atenas, tās tie ir posmi, kas jau ir pabeigti. Tālāk eh, posmi, kas ir jāpabeidz līdz 2015. gadam, ir Donavas šķērsojums Kalafatā, tas ir tilts. Čehijas republikā jāpabeidz Uh, Šrebingas uh, Vācijas robežas asta Rumānijā jāpabeidz Bekešaba Kurdiči uz robežu un Simerija Šigišvara, kas atrodas Rumānijas austrumos. Un ceram visbeidzot, ka arī izdosies paveikt Domokos Titorejā un Kulata uh, Eh, Saloniki posmus Grieķijā. Eh, šie projekti eh, labi virzās uz priekšu tad, ja tie saskana ar nacionālajām prioritātēm. Ja visu Eiropas projektus valstis neuztver kā savus prioritātus, tad to īstenošana tik labi viss neveicas. Un tādēļ mums šīs aspekts jāpatur noteikti ir vērā par to, kas ir paredzēts pēc 2015. gada. Šeit jūs redzat uh, sarakstu slaidā. Lielas problēmas varētu būt uh, posmā Dirnberga, Čehijas robeža, jo Vācija nevēl šeit īstenot šo posmu ar tādu pašu standartu, jo tas tā nav viņu prioritāte. Vācija vēlas modernizēt savu nacionālo uh, dzelzceļa tīklu, Tas nenozīmē, ka šis posms netiks īstenots, bet datums šobrīd netiek nosaukts, un tādēļ tas ir jāiestrādā mm, Vācijas nākamajā programma dokumentā. Tāpat ir neliels posms uh, Ungārijā, Tata Budapešta un Tāpat arī posms līdz Grieķijas robežai no Aradas Sofiju. Uh, šie posmi visi ir iekrāsoti sarkanā krāsā. Tātad, ja uh, nacionālās prioritātes un Eiropas prioritātes nesaskan, tad, diemžēl, uh, notiek kavēšanās. Šeit uh, tēl, attēlā jūs redzat uh, Vidinas kalafatas uh, tilta būvi, kas kavējas vairākus mēnešus, to būtu jāatklāj nākošgad. Tas ir tilts, kas teorētiski tiek atspoguļots kā dzelzceļa un autoceļu tilts, bet tagad jūs redzat šajā attēlā, kāds ir dzelzceļa pievāts. Šeit ir tikai viens sliežu ceļš. Tas nozīmē, ka tiek veiktas milzīgas investīcijas tilta būvē, bet pievāceļu izveidi kavējas, un tas nozīmē, ka tiltu varēs šķērsot tikai autotransports galvenokārt. Un tātad tas ir vidinas pusē redzams, bet Rumānijas pusē ir vien 11 km jauns uh, sliežu ceļš, un vēl ir pēc tam uh, ilgs uh, ceļš līdz vidinai. Un šeit mēs saskaramies ar pārobežu pārvaldības problēmām. Bieži vien notiek tā, ka tiek veiktas lielas investīcijas infrastruktūrā un pēc tam netiek izveidot pievērceļi. Un mūsu loma ir nodrošināt atbilstošu finansējumu, lai viss šis process virzītos uz priekšu saskaņoti. Eh, projekta kavēšanās iemesli dienvidu daļā ir tieši tādēļ, ka lielas investīcijas tiek uh, dienvidu valstīs veiktas autoceļu izbūvē, un tas ir arī saprotams. Tāpat uh, nacionālās prioritātes uh, netiek uh, koordinētas, un treškārt nacionālās prioritātes netiek koordinētas ar Eiropas prioritātēm, bet pastāv arī eh, mūsu pašu koordinācijas problēmas starp Eiropas investīciju banku, de, e, MUV ģenerāldirektorātu un eh, reģionālo ģenerāldirektorātu. Uh, DJ Move ir tas, kas nosaka prioritātes transporta infrastruktūrai, bet finansējumu nodrošina reģionālais ģenerāldirektorāts un uh, un tam dažkārt ir citas prioritātes. Reģionālais ģenerāla direktorāts arī nodrošina autoceļu finansējumu, un es manu iespēju robežā cenšos šīs problēmas pārvarēt, sadarbojoties ar četrām austrumu valstīm, kas ir iesaistīti šajā projektā 22 un arī koordinējot sadarbību starp transporta un uh, reģionālo ģenerālu direktorātu. Tālāk nākošais attēls. Zaļajā krāsā ievilktais maršruts ir ļoti sarežģīts, ļoti sarežģīts uh, maršruts infrastruktūras ziņā, bet uh, sarkanā krāsā tas pamazām uh, veidojas, veidojot elektrifikāciju infrastruktūras. Mēs, Eiropieši, investējam zaļajā maršrutā, bet sarkanais ir arī svarīgs reģionu valstīm, Ungārijai un uh, Rumānijai, un tādēļ šīm valstīm ir grūti veikt investīcijas posmās uh, Grieķijas-Ungārijas robeža. Un, protams, jāatzīmē, ka valstīm šajā reģionā ir austrumu rietumu prioritātes attiecībā, uz, piemēram, virzībā uz Konstanci, lai varētu integrēt Rumānijas ekonomiku, lai varētu tālāk pavērt ceļus uz centrālu Eiropu, un tas Rumāņiem ir svarīgāk nekā savienojums ar dienvidiem, ar Bulgāriju, Vārgas, li, uz Vārnu. Līdz ar to Eiropas Savienībā ir tādas dārgas prioritātes ziemeļu dienvidu virzienā, bet dalību valstīm nu, svarīgākais ir piekļuve Melnai jūrai. Un, protams, šīm dalību valstīm ir savs strateģiskais pamatojums. Un tādēļ es esmu izveidojis pārvaldības struktūru, nodalot divas uh, apakšgrupas uh, projektā 22 tātad Austrija, Vācija, Čehijas republika, kur ir sasniegts lielāks progress, un otrā grupā ir Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, kas ir piekritušas uh, organizēt vadības grupu, kas tiek uh, reizi pusgadā un apmeklē šos uh, būvlākums uz vietas. Mēs arī esam piesaistījuši reģionu un uh, transporta ģenerāldirektorātu no komisijas. Un uh, mums ir tāda pieeja no virzībai no lejas uz augšu, un katru pusgadu mēs izvērtējam, uh, cik kāds progress ir sasniegts un kādas korekcijas šai procesā nepieciešamas. Um, Un šī grupa ir izveidota oktobrī ministru vienošanās rezultātā. Mums ir uzsākti divi pētījumi. Viens ir par visu šo tīklu kopumā un it īpaši eh, iespaidīgus rezultātus eh, esam guvuši Grieķijā. Tiek filmēts brauciens visā šai maršrutā, te ir veikta ģeometriskā analīze, laiks, eh, kustības ātrums, iespējamie, iespējamās modifikācijas šajā dzelzceļa līnijā. Un dzel, e, Eiropas Savienība ir uzsākusi arī uh, otru pētījumu par uh, satiksmi še, posmā starp Ungāriju un Rumāniju, starp Rumāniju un Bulgāriju, lai noteiktu investīciju prioritātes pierobežas uh, joslā visumā ir labs progress. Mēs arī gaidām, kāds būs balsojums par Eiropas Savienības finansējumu nākošajam, nākošajā finanšu schēmā. Šīs valstis, kas ir iesaistīts projektā, saskars ar lielām grūtībām. Grieķija arī nespēja neko vairs prognozēt, kā, kā, ko tā spēs investēt. Un tiek pat uh, slēgti dzelzceļa maršruti, lai varētu koncentrēties uz svarīgākajiem maršrutiem. Bet valstis tomēr ļoti aktīvi darbojas, jo Eiropas Savienība pieskaņojas un saprot šo valstu galvenās prioritātes, un ja tiek veikta pārvaldība uz vietām Un, protams, tad mēs virzamies uz augšu un nonākam līdz Briseles līmenim. Tas arī bija tāds īsts pārskats par projektu. Paldies, Savarīkungs. Tagad došu vārdu Marinesku kungam, tautas parties grupas vārdā. Paldies, prieksēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Jaunajā tīklā, ko komisija grib īstenot, PP22 ir sadalīts starp diviem galvenajiem koridoriem. Ungārijā ir pārtraukums, jo viena daļa attiecas uz vienu koridoru, kamēr otra piekrīt otram koridoram. Un es gribētu zināt, kā jūs raugāties šo situāciju, kā jums šķiet tas varētu ietekmēt šo nozaru attīstību. Otrais, jūs runājat par finansējumu. Paziņojumā par Connecting Europe instrumentu ir teikts, ka Eiropas finansējums nevar pārsniegt 20% eh, kopējo projektu izmaksu. Es gribētu zināt, ko tas nozīmē. Tātad eh, finansējums no Connecting Europe instrumenta un finansējums no Eiropas fondiem kopumā nevar pārsniegt 20% projekta kopizmaksu. Manuprāt, tas ir ļoti neliels apjoms. Tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par iespējamiem nosacījumiem, lai saņemtu finansējumu no Connecting Europe instrumenta, absorbējot uh, dalībvalstīs uh, Eiropas Savienības fondus šai konkrētajā koridorā. Un visbeidzot, kāds ir jūsu viedoklis par lielām izmaksu atšķirībām dažādās PP22 no, nozarēs, ņemot vērā topogrāfiskos apstākļus un esošo situāciju, e, kas pastāv uz līnijas. Es domāju, ka ir ļoti atšķirīgas izmaksas dažādās daļās. E, Lielas paldies, Marinesku kungs. Tagad pārstāvot e, sociālists un demokrāts Zahalovs kundze, lūdzu. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla eh, poděkovat za, za prezentaci. První, eh, první můj dotaz. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, par prezentāciju. Mans pirmais jautājums ir saistīts arī ar Marinesku kunga jautājumu par jauno Connecting Europe instrumentu un to, kā ir PP22 eh, sadalīts divos koridoros. Eh, mans jautājums ir līdzīgs. Eh, koordinators savā ziņojumā zināmā mērā sūdzās par to, ka trūks sadarbības eh, starp nacionālajām prioritātēm. Es gribētu dzirdēt par to mm, vairāk detalizētas informācijas par savienojumu starp austrumiem un rietumiem, kas ir svarīgs Čehijai. Čehijai ir svarīgs savienojums ar Vāciju. Šai saistībā es arī gribētu uzdot jautājumu par eh, savienojumu starp Prāgu un Nirnbergu, un varbūt alternatīvu savienojumu starp Prāgu un Mīnheni, kas uh, ir eh, abi iekļauti pamatīkla priekšlikumā nākamajam periodam. Sakiet, vai realistiski tiešām viņi abi projekti varētu saņemt finansējumu? Un visbeidzot, trešais jautājums, vai drīzāk komentārs, attiecas uz sadaļu no Prāgas. Uh, uz arī uz austrumiem. Kā zināt, vairums šīs eh, līnijas jau ir eh, pabeigti, bet ko jūs domājat par to, ka um, dzelzceļš šeit tiktu atjaunots? Paldies! Nākamā mālūdz mm, Lehtenbergas kundze. Jā, sirsnīgs paldies! Paldies par ziņojumu! Man būtu daži jautājumi eh, kurus e, es saņēmu no Čehijas kolēģiem, e, kuri ir aplūkojušies koridoru kartes. Uh, un ir konkretizējošs jautājums. Uh, savienojums ar Vīni, uh, divas automaģistrāles, uh, 50-70 km attālumā viena no otras, un viņas abas ir konetverk. Vai tas tam būtu kāda jēga? Geogrāfiski izskatās, ka jā. Un būtu nepieciešama arī pilnīgi skaidra nostāja pēc iespējas agrāk, jo Pie robežas šķēršošanas starp Čehiju un Austriju ir lielas problēmas ar Natūra 2000 uh, un arī līdzīgiem reģioniem. Ja mums ir šis kopējais tīkls un nav tieši savienojuma starp Vīni un Berlīnu, bet divi savienojumi uz brīli, uh, vai tas netiek vienkāršots šādā veidā? Jo patiesi grūti ir atrast eh, eh, tādus svarīgus eh, argumentus, ka ir šīs divas automaģistrāles kopējā tīklā. Paldies! Paldies Lihtenbergas kundzei! Kohličak kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Uh, at, agrāk man bija jārunā franciski, bet nu es varu izteikties čehu valodā, ko arī darīšu. Pievienojos uh, kolēģim, uh, kas runāja par to, ka ir jāatjaunos līnijas daļa ap Breclavu. Un runājot par Prāgu un Ninbergu, Eh, Brno, nu, eh, uzskatām, ka eh, Čehijas daļā šo līniju var modernizēt, bet mēs nevaram izveidot div, divvirzienu līniju, un es ļoti labi pārzinu šo posmu, jo esmu bieži pa to pārvietojies. Un mans jautājums ir tāds, sakiet, vai jūsuprāt posms Prķovice Linca varētu Eh, tikt pabeigts drīzumā. Kā saprot, mūsu kaimiņiem ir citas prioritātes, viņi nav īpaši interesēti Čehijas savienojumos. Un es ļoti priecājos, ka mēs varējām veikt pārunas un panākt Čehijas un Minhenes savienojumu, un priecājos, ka tas tiešām tiks īstenots. Paldies! Tēt vārds Koha kungam. Jā, vielen dank. Es sirsnīgi pateicos arī bijušajam kolēģim Savarī kungam. Es domāju, ka koridors 20, numur 22 ir ļoti svarīgs Austrome Eiropai un savienojums ar Grie, Grieķijai, ar Eiropas centru. E, tādēļ vai ir atšķirības plānošanā un realizācijā e, starp atsevišķām valstīm, starp te, no Austriju un Vāciju no vienas puses un starp e, vīdus Austrum Eiropu? Vai mēs varam mācīties viens no otra? un kā e, būtu redzams projekts 20, projekts 22, vai ir pietiekam vietas, kur var, teiksim, pāriet no sauzemes transporta uz kuģa transportu, uz dzelzceļu, un arī jautājums, kā mēs varam uh, runāt, kā mēs varam palīdzēt Grieķijai tieši šī uh, e, TNT projekta sakarā. Lielas paldies! pirms dodu vārdu atkal Savarī kungam, arī es pati gribētu uzdot jautājumu. Par N koridoru 2010. gada ziņojumā jūs pieminat nopietnas finanšu problēmas reģionā. Reģions no uh, eh, Dresdens uz Konstanci būtu jāpēc līdz 15. gadam, un būtu svarīgi, lai 2014. līdz 2020. Eh, gadā ka šis eh, koridors tiktu uztverts kā prioritārs projekts un saņemta finansē. Bet savā ziņojumā jūs norādāt, ka vairākos posmos ir RTMS eh, sistēmas, kas ir ieviestas. Un es gribētu jums uzdot jautājumu, ko jūs domājat par <clears throat> domu eh, īstenot RTMS visā, viscauri sistēmā. Lūdzu, vārds jums, koordinator kungs. Jā, tātad. Centīšos atbildēt uz uh, jautājumiem. Marinesko kungs, jums taisnība? Mēs vēl esam tālu līdz pi no pieņemšanas, bet jaunajā komisijas priekšlikumā tiek uh, pārveidota karte kas eh, tur parādījās uz ekrāna, es gribētu, lai tā tur parādās. PP22 eh, ir divos eh, koridoros, kā redzat, no Rostoks līdz Pirnejiem ir viena daļa ar jaunumu, ko es pie, personīgi pieprasīju un kas tika ņemts vērā. Tas ir Burgas un Varnas pagarinājums, jo tā bija Bulgārijas nacionālā prioritāte. Un tad zilā, jūs, gaiši zilā, jūs redzat savienojumu no Strasbūras līdz Honstancai. Uh, PP22 sadalās divos zāros ar diviem pagarinājumiem, kas iet daudz tālāk, kā šobrīd paredzēts, eh, kā Rostoka, un tad es eh, apstājos eh, Nirnbergā un tālāk līdz Strasburgai iet. Paraudzīsimies, ka, kas notiks ar komisijas priekšlikumu. Tas ir ļoti ievērojams, jo atbild uz Gora kunga jautājumu, ka pārgrupē Eh, šo dažādo veidu kopumu un ļauj pārvaldīt infrastruk intermodālas infrastruktūras attīstību. Tātad mēs strādājam uz intermodālām platformām, uz uh, savienojumu starp Donavu uh, un PP22 dzelzceļu, uh, uz uh, savienojumiem starp dzelzceļu um, un autoceļiem, tā kā šis priekšlikums ir eh, globāls, intermodāls un eh, paredz mobilitātes koridors. Eh, tātad vai nu autoceļus, vai upes ceļus, vai dzelzceļus. Un tur arī slēpjas tā vērtība. Un te iespējams arī slēpjas mūsu misija. Es nezinu, vai es at, būšu atbildīgs par sarkano vai zilo koridoru, mums vēl jānogaida kā attīstās diskusijas padomē un Eiropas parlamentā. Pagaidām līdz 13. gadam mēs pieturamies pie, pie, pie 22. prioritārā projekta. Tas ir skaidrs. Par izmaksām. Jā. Connecting Europe instrumentā tas ir 20%. Bet kohēzijas fondā kas joprojām eh, pastāv un eh, var mobilizēt līdz 8,85% eh, kredīti kohēzijas valstīs. 20% ir ierobežojums ne kohēzijas reģioniem, kas tomēr var saņemt atbalstu no kohēzijas fonda. Connecting Europe instrumenta īpašais aspekts ir, ko, ko norāda arī MOVE ģenerāldirektorāts, kā mēs to visi jau zinām. Uh, Un uh, mēs runājam par astoņu, uh, eh, par plašāku 200 uh, eh, miljardu kopumā, par, tīkl, par elektriskiem uh, energotīkliem. Šis uh, connecting uh, iekārta varētu būt līdz 20% austrumu valstīs, bet man pieredze rāda, ka ar to ir gana, jo pēdējā regula uh, Eh, finanšu regulā mēs runājam līdz pat 25%, bet nekad tos neīsnojām eh, infrastruktūra finansējumā vecajās dalībvalstīs. Es pats uh, uz vietas darbojos, dažkārt tas bija 10-15%, un uh, vietēji, ja domāju, ka automātiski vajadzētu 25 izmantot, lai gan dažkārt tie bija tikai 5 vai 10%, kas tika izmantot. Uh, Eh, tā kā es domāju, te nav īpaši daudz li eh, liela problēma vai grūtība, bet taisnība, eh, ka dalība valstīs, kā piemēram Bulgārijā, un vispār visās dalība valstīs, bet arī Bulgārijā un Grieķijā grūti piedāvāt pat šos 25%, kas rada bažas. Kas attiec uz posmiem starp Vāciju un Čehiju? Te ir problēma. Eh, daudz mazāk problēmu es saskatu austrumos, bet saskatu problēmu šeit. Čehija ir paveikusi darbu. Divos posmos no Prāgas, viens, kas iet līdz Dresdnei, un otrā posmā, kas iet uz Šendingu, kā tu, ko tā nesauc eh, Čehi, eh, Čehu valodā, bet, um, un tālāk uz Nirnbergu. Ir divi mazi Vācijas posmi, tātad Nirnberga Šendinga un Dresdene līdz Čehijas pierobeža. Šīs, šī, ir, po, šī ir posmi, kurus Vācija e, nenosaka kā prioritārus, lai iejauktos. Viņi saka, ka tā nav viņa prioritāte un līdz ar to viņi nerīkojas. Nu, viņi nesaka to tieši, e, viņi runā par a, lielu ātrumu, tātad pēta ātrumus un norāda, ka iespējams pēc 30 gadiem izvēlēsies ātra, ātros ceļus, bet tēt neko nedarīs, kas nav īsti apmierinošs risinājums. Es uz vietas saskāros ar daudzām grūtībām, vienādu struktūru trīs valstīs - Austrijā, Vācijā, Čehijā. Uh, Par šo PP22 posmu es centos eh, panākt virzības priekšu, bet saskāros ar visai skaidro uh, pretsparu no Vācijas valdības, kas norādīja, ka viņiem ir cits prioritātes. Uh, prioritāte ir kopējā tīkla kapacitāte un vēl ir procedūra, uh, prioritāte no Augsburgas uz dienvidiem, aizmirstot mazos posmus, kas iet uz Čehiju. Uh, Es domāju, ka pie tā beigās nonāksim, bet te vajadzēs daudz gudru diplomātisku um, mm, veikumu. Es Berlīnē uh, doš, uz Berlīnu došos un es Če, Čehijā aicināju Prāgā noturēt semināru, kurā ierastos vācieši un censties ar viņiem strādāt pie šīm mazajām tēmām. Bet uh, Vācija skaidri ir pateikusi, ka viņi, viņa prioritāte ir izveidot tīklu, mobilizēt kopējo kapacitāti, bet nepievērst uzmanību šiem mazajiem posmiem. Es nezinu, vai atbildēju Količek kungam. Jā, mēs runājam par šiem posmiem. Um, mums ir jāņem vērā, ka tā ir ļoti interesanta līnija, bet ne iespējams Eiropas mērogā. Eh, Čehi un Austrieši teiks, ka katrā ziņā līnija jau darbojas veiksmīgi, 70 eh, eh, km stundā, te nevajag kolosāls investīcijas, lai panāktu 140 km stundā kapacitāti. Es domāju, viņiem ir taisnība. Es nedomāju, ka mums vajag tiešām uh, dzelzceļa jaunu līniju. Čehijas pusē prioritāte ir Uh, nelielie savienojumi ar ciematiem. Uh, Čehi varēja iejaukties, nosakot, ka mēs atbalstām līniju, bet mums ir tik daudz turisma un mūsu mm, ciemati ir tik skaisti, kas arī ir taisnība. Es tiešām visiem aicinu tur uz turien doties, tas ir brīnišķīgi pieredze. Kā mēs gribam aizsargāt ciematus tāpat, kāds notiek Francijā? Aizsargāt uh, mazos ciematus, kas ir mūsu tiešā prioritāte. Uh, Un eh, es eh, arī uzskatu, ka tā nav viduvēja prioritāte eh, kultūra vēsturiskais mantojums šajos mazajos ciemtiņos. Kohkungs, es domāju, ka vairāk vai mazāk es atbildēju par to, kā notiek šī intermodalitāte koridoros. Uh, par eh, RTMS, jā, Grieķija to īsteno, bet problēma ir tāda, ka nonākot pie Grieķijas robe un Bulgārijas robežas, vairs Bulgārijā vilcienu nav. Šodien tie eh, nepārvadā pasažierus. Eh, tikai 30 km stundā kravas vilcieni te pārvietojas. Nu, tā kā te redzat zināmas grūtības, un par izmaksām es uzreiz jums varu pateikt, ka Balkānu ceļš te maina krāsu Grieķijā. Ja mēs runājam par eh, viņu anklāvu izveidošanu un uh, atdalīšanu no Centrāla Eiropas eh, tīkla. Tikavas kundze, Konstance, par to esam ļoti entuziastiski noskaņoti. Viss jau darbojas labi, un Rumānijas valdība uh, ir to noteikusi kā savu prioritāti, un, bet turpretim, lai, dodoties vairāk uz austrumiem, uh, tiešām valdība ir mobilizējusies un izmanto arī um, Eiropas līdzekļus, un šī daļa ir uh, prioritāte, bet daži posmi vēl ir jāpabeidz, ko kalnu reģionos paveikt ir grūti, bet es domāju, ka tas tiešām būs arī pirmais uh, paveiktais Rumānijā, šī as no Ungārijas robežas līdz Konstancai. Tas ir, uh, tā ir ļoti, skai, ļoti skaists ceļojums, bet eh, nedaudz un arī svarīgs, jo savieno eh, rietums ar austrumiem. Nu ko, centos atbildēt jūsu jautājumiem, ceru, ka mans izdevās. Lielas paldies, Savārī kungs! Es arī esmu pieteicies, un es nezinu, kāpēc man ne, nelaida pie vārda. Vai es drīkstu vēl teikt? Tātad Nienberga kepa, es zinu, ka tas nav tik interesanti, bet uh, Vācijā nekas nav interesants, kas saistīts ar dzelzceļu, tikai Bavārijā. Uh, un tādēļ bija apstiprinājums, ka ar kaimiņu valstīm, piemēram, ar Poliju no 72. gada mums uh, vēl trūkst, piemēram, elektrifikācija un Vācijā prioritāte, kas attiecās uz dzelzceļu, tas tiešām ir katastrofāli. Uh, tāda tils kalafātā. Um, vai arī tur būs iespēja doties pāri pasažieriem un velosipēdistiem? Jo, piemēram, ja tur tiek būvēts tilts, ir piemēri gan Vīnē, gan Berlīnē, lai mēs arī domātu par šiem cilvēkiem. Tad par Vīni īsākais ceļš ir caur Gmindi un tad pa, caur Lincai un brīlēji, un vai ir pētījums, kas ir visātrākais, jo Brinē ir eh, ļoti svarīgi, lai tur tiek, tiktu būvēta dzelzceļa stācija. Arī šī dzelzceļa stācija nesaņēmis Eiropas naudu, tāpat kā Štutgartē. Eh, vai kāpēc mēs ņemam eh, vis tālākos attālums, bet ne labākos? Paldies! Ministri, Paldies, lūdzu, nu, pavisam īsi vienu minūti tikai. Es, diemžēl, nevaru atbildēt par to, kas, ne, ko, kas neiekļaus PP22, tas pirmkārt, otrkārt, jūs jau pagājuši gadu man prasījāt, un es eh, centos panākt eh, vidīnkas kalafatas eh, riteņbraucēju ceļa izveidošanu. Jā, Kramer kungs, es biju ļoti pārliecināts par šo inaugurāciju, bet. Uh, par pārējo es nodošu tālāk jūsu prasību. Un vēl mēs e, pētam transportu, lai pārbaudītu, kas notiek, jo jau zinām, ka ir lielāks pašķirta transports starp Grieķiju un Sofiju, un, ja te ir jāveic miljārdi eiro um, investīciju, tad, nu, mēs īsti nezinām, vai te vai, vajag turpināt. DigiMove gribēja to īstenot, bet Mm, varbūt ir jāizvēlas, kas tic tomēr. Nu, atvainojiet, ka izteicos tik īsi, varbūt neatbildēju pilnībā, bet, nu, laika vairs nav daudz. Paldies, Savārī kungs! Es gribētu norādīt, ka tā kā esam ļoti aizkavējušies ar laiku, komisārs Kallas 20. decembrī pulksten 12. Eh, ieradīsies pie mums šodienas vietā. Tēt gribētu aicināt eh, Karalvinku kungu, Karelu Vinku, kas eh, ir atbildīgs par Eiropas dzelzceļa pārvaldības sistēmām. Lūdzu, vārds jums. You, chairman, uh, Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Mans uh, man uzstāšanās būs tehniskāka nekā kolēģiem, kas runāja iepriekš, jo eh, kolēģi ir atbildīgi par koridoru izveidi, bet es esmu atbildīgs, atbildīgs tikai par sistēmu, konkrēti ERTMS sistēmu. Un Mūsu uzdevums uh, ir uh, pārvirzīt uh, krāvu pārvadājums no autoceļiem uz, tos pārvirzīt uz dzelzceļiem un um, uzstādīt šo signalizācijas sistēmu koridoros. Kad mēs sākotnēji domājām par RTMS uh, sistēmas uzstādīšanu bija, izdo, bija ierosinājums uh, izveidot sešus koridorus, bet tagad DG, DG Move uzskata, ka viss ir jāsaskaņo, lai nebūtu pārpratumu un neskaidrību, un tādēļ uh, šī pieeja ir attiecinām uz visiem koridoriem lai arī sākotnēji galvenās bija tehniskās problēmas, tagad mēs saskaramies ar finansiālām problēmām un investīciju pamatotību, jo dzīvojam krīzes apstākļos. Es vēlētos atkārtot to, ko esmu teicis jau iepriekšai komitejā uzstājoties nevar uh, ekonomiski pamatot ERTMS kā tādu, bet ir iespējams uh, pamatot trīs lietas koridora izveidē. Pirmais sa, likvidēt šaurās vietas koridorā, ieviest ERTMS un treškārt, kas ir ļoti svarīgi, uh, saskatīt standartizācija maršrutu izveidē. Jau no paša sākuma, kad uh, komisija mums izvirzīja šo uzdevumu, mēs uh, atzinām, ka Eiropā ir vajadzīgs nepieciešams vienots standārts. 2008. gadā uh, tika parakstīts saprašanās memorāns, kurā tika legalizēti pastāvošie standarti, un šajā memorantā bija paredzēts arī uh, ieviest modernāku standartu uh, 3.0. <laughs> Bet pamatsistēma, kas tiks legalizēta 2012. gadā un uh, iekārtas uh, būs pieejams 2015. gadā, viss būs savienoj, uh, savietojams ar standartu 230D. Eh, ir izskanējis ļoti daudz kritikas par ērtēmēs sistēmu, bet es gribu teikt, ka mēs virzāmies uz priekšu. Jau 14 dalību valstīs ir 7000 km ar RTMS sistēmām, kas jau ir uzstādīts vai tiks uzstādīts. Un ir valstis, kas ir nolēmušas pilnībā pāriet uz šo sistēmu. Uh, vai nu tādēļ, ka pastāvošās sistēmas jau ir novecojušas, vai uh, uh, drošības dēļ. Šeit ir uh, Luksemburga, Nīderlanda, Bēģija, Dānija, Austrija un arī Šveice. Tas nozīmē, ka šeit tiešām ir uh, saskatāms priekšrocībai sistēmai. Uh, Mēs līdz šim esam aplūkoši RMTS nacionālā līmenī, bet ir jādomā par robežu šķērsojumiem. Bet ir arī uh, konkrēti piemēri, kur tas jau darbojas starp Franciju un Spāniju vai Al Amsterdams uh, Brīseles posmā ātri vilcieniem, bet tomēr tā nav galvenā prioritāte. Mēs uh, attiecībā uz RTMS ir jāuzsver, ka mums, kā Eiropiešiem, jāapzinās, ka šī sistēma tiek starptautiski atzīta, jo tās tiek uzstādītas ārpus Eiropas Savienības jau 15 tūkstošu kilometru uh, garumā. Un mums ir veiksmīgi jāizteno šis projekts Eiropas Savienībā, jo pretējā gadījumā uzticība mūsu sistēmai tiks zaudēta. Un uh, iznāks tā, ka mm, citas valstis, piemēram, Āzijas valstis, pēc tam mums uzstādīs šo sistēmu, ja mēs zaudēsim vadošo lomu šai jomā. Par īstenošanu. Uh, Vēsturiski dzelzceļu sektors nav iestājies par sadarbspēju, vienmēr ir uh, mentalitāte bijis tāda, ka pastāv robežas starp valstīm un daudzos gadījumos infrastruktūras pārvaldītāji vēlas pieskaņot standartus vietējiem apstākļiem. Jūs nevarat iedomāties, cik daudz pieprasījumu pēc uh, izmaiņām mēs esam saņēmuši šim standartam, un mēs, mums ir jākontrolē situācija. Nākošā problēma ir standartizācijas procedūras, par ko atbild dalību valstu iestādes. Šeit ir runa par eh, arī nelielām izmaiņām, kas ietekmē visu šo procesu, un tas ir saistīts ar atļauju saņemšanu visās valstīs, un tās ir milzīgas izmaksas. Te runa nevis par miljoniem, bet par desmitiem un simtiem miljonu. Mums jāapzinās, ka mēs vēl nesam labi organizējuši šo standartizācijas sistēmu visās dalību valstīs, un šī problēma ir steidzami jārisina. Vēl ar kādām grūtībām mēs saskaramies. Piegādātāji piegādā iekārtas, bet ja šie piegādātāji ir atšķirīgi, tad arī iekārtas tomēr ir zināmā mērā atšķirīgas. Ja infrastruktūru un rītošā sastāva iekārtas piegādā viena, viens uzņēmums, tad šīs problēmas var atrisināt. Bet ja infrastruktūrai iekārtas piegādā viens piegādātājs, bet ritošam sastāvam cits piegādātājs, tad ir uh, Eh, diezgan grūti atrisināms problēmas, un šeit ir jādomā par piemērotām pārbaudas programmām. Tāpat jādomā par investīciju saskaņošanu vienā koridorā dažādās dalību valstīs. Nav jēgas uzstādīt uh, vienā dalību valstī uh, 750 uh, garus vilcienus un citās 450 garus vilcienus. Tālāk par Vācijas apņemšanos. Vācija ir apņēmusies uh, respektēt RTMS, bet pēc tam šis um, vienošanās ir pārskatīts ar bāzes līniju 3 un līdz ar to koridoru aprīkojums, aprīkojumu uzstādīšanu Vācijā kavējas. Vācijā ir uh, norādīti skaitļi 4,5 miljārdi attiecībā uz RTMS, bet patiesībā tā tas nav. Šeit ir šī summa attiec arī uz uh, pievētu koridoriem. Vācijā ir STM sistēma, kas paļā, ļauj arī ārvalstu vilcieniem izmantot uh, infrastruktūru. Uh, Mm, par to maksājot, bet Vācijas nostāja varētu negatīvi ietekmēt situāciju citās dalību valstīs. Kā es teicu, ir milzīgas problēmas un izmaksas saistīts ar standartizācijas jautājumiem. Un gribu norādīt, ka uh, ir alternatīvas, bet es ceru, ka mēs spēsim ar Vāciju vienoties par tādu alternatīvu, kas nodrošinās sadarbspēju. Nevis uh, es vairāk nerunāšu par koridoriem, par to jau runāja citi koordinātori, mani kolēģi. Manas prioritātes kā koordinatoram ir nodrošināt RTMS uzstādīšanas harmonizāciju, lai bāzes līmenis 3 būtu legalizēts 2012. gadā un uh, iekārtas būtu pieejams 2015. gadā, un lai Eiropas Savienībā varētu nodrošināt uh, sadarbspējas standārtus, lai tiktu vienkāršots uh, standartizācijas process un ir jāvienojas ar komisiju par līdzsvarotu šī procesa finansējumu, jo daudzas valstis un uzņēmumu uz RTMS lūkojas kā uz papildu izmaksām. Un uh, šeit ir jādomā par stimuliem šeit ir uh, pašreiz uh, izlietoti 600 miljoni, uh, lai mēs nonāktu pašreizējā situācijā, bet mums ir jādomā par stimuliem, par uh, piekļuves uh, maksas samazināšanu infrastruktūrai un tāpat arī parlamentam jādomā par to, kā panākt pareizu līdzsvaru finansējumu piešķiršanā. Uh, Noslēgumā es kā koordinators gribu teikt, ka esmu uh, paredzējis pielikt uh, visas pūles, lai uh, nodrošinātu pārēju no pašreizējās sistēmas uz e RMT sistēmu, bet uh, šeit ir nepieciešams iesaistīties dalību valstīm. Uh, Uh, dzelzceļa uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, uh, rūpniecības uzņēmumiem. Šeit ir nepieciešams liels koordinācijas darbs. Tātad pārēja uz RTMS sistēmu ir ļoti būtiska. Paldies, Vinka kungs! Mums ir pieteikušies pieci kolēģi. Vispirms vārds Groša kungam. Tā... Paldies priekšsēdētāji kundzei, eh, koordinātori kungs, mēs zinām jūsu iesaistīšanos tēma un mēs arī zinām, cik tehniski sarežģīta ir šī tēma. Arī mums kā parlamentāriešiem, teiksim, nevienmēr ir ļoti eh, viegli orientēties un atrast pareizo ceļu. no vienas puses mēs zinām, ka tas nozīmē nākotni, bet tad, kad mēs runājam par cenām vai arī par tehnisku pielāgojumu, ko tas nozīmē dalību valstīm, par sadarbspēju, par pielāgošanu, tad mums uh, bieži vien pietrūkst sapratnes. Bet uh, es nevēlos uh, koncentrēties tikai uz Vāciju, bet tomēr tas ir arī svarīgs temats. Es domāju, ka tā ir valsts, piemēram, Beļģija, Vācija, Luksemburga. Šai valstī, kurā ir tāds tīkls, Uh, kur ir vēl jāveic pārliecināšanas darbs, lai pievērstos šiem jaunajām tehnoloģijām, nekā tas ir pašlaik. Ja informācija ir pareiza, ka tagad ar šo sistēmu, kur ir Vācijā, vilcieni no citām valstīm, uh, ka tie ir tehniski jāpielāgo, uh, un tas ir, eh, teiksim, finan, eh, tas tiek finansēts no eh, Vācijas uzņēmumiem, bet tehniski nav iespējams bez pielāgošanas vispār darboties. Un tad tā sadarbsē spēja nav nodrošināma. Mēs arī dzirdām par investīcijas summām arī lielajās valstīs. Jūs teicāt 5 miljārdi uh, um, neatbilst tiešai investīcijai, tad tur nepieciešams vēl vairāk, vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs līdz ar to domājat, jo mēs šādas izteikumus dzirdam arī citās valstīs, uh, cik liels ir finansējums tādā gadījumā. Un vai jūs redzat arī tādas investīcijas, kas attiecās uz TNT projektiem uh, no diviem skatu punktiem? Uh, vai jūs uzņemtos atbildību, lai investētu vēl vairāk, lai varētu pielāgot šīs sistēmas? Kur? Vai TNT ietvaros jūs uzskatīt, ka nepieciešama atsevišķa programma, lai patiešo finansētu šīs sistēmas ieviešanu? Paldies! Uh, mulțumesc domnului uh, Groș uh, pentru a putea să ne încadrăm. Paldies, paldies Groš kungs! Lai varētu pieturēties pie darba kārtības un nu varētu pagūt uzklausīt nākamo koordinatoru un arī viņam uzdot dažus jautājumus, es ļoti aicinātu pieturēties pie atvēlētā laika, kaut kad Rauī kungs lūdzu. Paldies uh, Finka kungam tieši par ievadu. Varbūt sākumā es varētu teikt, ka jūsu tēma ir būt būtiska integrētai dzelzceļa sistēmai visā Eiropā, tur, kur dzelzceļš var konkurēt ar automaģistrālēm. Ja šī tehniskā pielāgotība nav iespējama, tad mēs nesasniegsim mūsu mērķi. Uh, vēlētos arī pieminēt dažas tēmas, kuras jau mans kolēģis Matjē uh, minēja. Uh, jūs arī uzsvērāt, ka šķietam tiek veidoti jauni šķēršļi, un proti arī dalību valstīs, kur jau tiek ieviest šī ērtēmes sistēma, ka tur ir izmaiņas kādos maršrutos tiek iesniegtas šīs eh, izmaiņas un eh, praksē tas novad pie tā, ka eh, šis pielāgojums ar ērtēmēs e nav iespējams. Kā jūs varētu darboties un ko mēs varam darīt, lai kaut ko tādu nepieļautu, lai būtu šī pielāgotība tomēr nodrošināta? Vai jūs varētu detalizētāk pastāstīt par uh, tiem nosacījumiem, kādi ir nepieciešami dalībvalstīm, lai to realizētu. Tad kaut dažs vārds arī par Vāciju. Jūsu ziņojumā es lasīju, ka Vācija vēlas izveidot savu sistēmu, kura būtu savietojama ar ērtēmēs sistēmu, bet būtībā ļoti Daudzas eh, dalību valstis, piemēram, arī Šveica, tātad kaimiņu valstis ļoti daudz investē, jo Vācija jau atrodas pašā Eiropas centrā. Eh, un līdz ar to eh, tādā gadījumā visa sistēma nedarbosies. Vācijā tā alternatīva, kurā nosaka, ka eh, citas eh, valstis vēl investēs, lai pielāgotos šai Vācijas sistēmai. Kā mēs varam Vāciju pārliecināt, eh, lai tiktu spētu nākamie soļi, lai tomēr mēs realizētu to, ko mēs vēlamies? Tas, ko mēs dzirdējam, tās nav labas ziņas. Paldies! Vārds Krāmeram. Jā, paldies. E, divi tehniski jautājumi. Es jau biju referents pirms sešiem gadiem par šo tēmu, un savā ziņojumā es rakstīju, ka nevar būt tā, ka no 20 atšķirīgiem signāls, atšķirīgām signāla sistēmām rodas tagad ERTMS. Es domāju, ka mums nav jo, vēl joprojām skaidrības. Uh, Eh, man īsti nav skaidrs, kurā gadījumā ir runa par kādu sistēmu, vai tas eh, tā ir vai nē. Eh, un otra problēma - Vācijā, piemēram, ir, ka mobilo telefonu sakari tie traucē Vācijas dzelzceļam Un jaunajā maršrutā starp Berlīnu un um, ehm, Mīnheni būs šī ērtēmes e sistēma, vai, vai tiešām uh, ir šādi traucējumi? Uh, ko jūs par to domājat? Uh, un tad trešais Vācijas priekšlikums par to, ka ērtēmes ir pārāk dārgs. Uh, Uh, un uh, priekšlikums ir tāds, ka lokomotīvas uh, tiek pielāgotas tā, tādā veidā, ka jūs to finansējat. Un es arī Vācu Bundestāgā uzdevu šo jautājumu, jo ir uh, līgums, jo Reins dzelzceļam jābū, bija jābūt gatavam līdz 2015. gadam, bet tagad līdz 2018. gads, un būtībā Vācija ir vienīgā, kur pieturās pie šiem līgumiem. Uh, nu, varbūt jūs tad vairs nebūsiet amatā, un jūs teiksiet, tas nekas. Ko dara komisija, eh, lai nodrošinātu šos eh, līgumu, šo līgumu izpildi, kur jūs jau Vācija ir parakstījusi, un tad arī Vācija mm, ir un par finansējumu. Eh, kādi būs šādi finansiāli ieguvumi? 20% ir, er, tiks palielināti no, ar ERTMS sistēmu. Paldies! Vārds Kohliča kungam. Paldies! Vācijai vienmēr ir daudz prasību, un tad beigās Vācija nepilda līgumu nosacījumus. Sakiet, vai mums būtu iespējams caur Eiropas aģentūru nosprost skaidrus standārtus, skaidras procedūras, lai mēs izvairītos no tā, ko jūs pieminējāt? Tas nozīmē, ka iekārts no dažādiem piegādātājiem, ko mēs izmantotu RTMS, būtu savienojamas un eh, veiksmīgi darbotos kopā. Paldies, eh, Kohličaka kungs. Tā vārds Vinka kungam. Vink, jums ir iespēja atbildēt, lūdzu. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Tūk neko nedzird. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem, ko man tagad uzdeva. Ja gribam pieņemt Vācijas priekšlikumu, e, ieviest STM, tad mums vajag mainīt vilcienus. Ja ieviešam uh, vilcienu pārmaiņas, tad ir atkal tālāk daudz kas jāpārmaina. Ja šie vilcieni dodas uz dažādām valstīm, tad ir uh, vesela virkne izmaiņas, kas ir jāie, jāīsno. Tādā ziņā Vācija ir norādījusi, ka mēs uh, pārbaudam visas iesaistītās izmaiņas, bet Vācija vēl nav definējusi, kādas uh, izmaksas vēl nav detalizēti apspriestas. Līdz ar to es domāju, ka diskusijas vēl turpinās, un es ceru, ka Vācija būs atvērta citiem risinājumiem. Otrais jautājums. Jūs pieminējāt investīcijas - 4,5 miljārdus, par kuriem te runājam, ir kopējās nepieciešamās investīcijas nevien priekš ērtēmes, e bet lai atjaunotu visus šos četrus koridorus, kas šķērso Vāciju. Un mēs varam ieviest ērtēmes e jau pastāvošās līnijās ar pastāvošiem savienojumiem, bet Tad tas būtu pirmā līmeņa ērtēmenes ar uh, ierobežot pārraudzību un uh, pastāv iespēja ieviest arī jaukto sistēmu, piemēram, no Rotterdams līdz Ženevai, kur daļa uh, sistēmas būtu ērtēmes uh, otrā uh, sistēma, kamēr uh, pārējā būtu pirmā vienkāršākā savienojuma daļa, bet tas būtu savietojams. Uh, un tāpēc te pastāv zinām pārpratumi, un vienmēr ir runa par milzīgo summu 4,5 miljārdi, bet nav jau tā, ka RTMS eh, to ir šī cena. Eh, RTMS izmaksā tikai pie, ap 15% no šīs summas. Problēma ar pienākumiem ir tāda, ka, mm, ka protams, tas ir grūti. Pastāv dalībvalstu intereses, dzelzceļa intereses komisijas intereses. E, komisija grib visu to apkopot. Mēs varam dot stimulus e, caur finansējumu, ko piedāvājam no komisijas puses. Tas ir viens, ko varam darīt. Attiecībā uz pārējiem pienākumiem pagaidām es nesaskatu veidu, kā no juridiskā viedokļa mēs varētu uzspiest vai no komisijas vai no Eiropas puses, ko mēs gribam panākt sistēmās. Bet es uzklausīju vairākus jautājumus par sistēmām. Ja Vācija e, grib atšķirīgu sist dzelzceļa sistēmu, nē. Vācija norādīja, ka mē, e, viņi grib RTMS, mēs vairs par to nemaz diskutējam. Un viņi grib pat eh, ieviest eh, trešo bāzes eh, atsaucas punktu, bet pagaidām Vācija vēl nav gatava aprīkot koridorus un īstenot apņemšanās, ko veica Eiropas mm, šajā plānā. Un tādā ziņā mēs esam strupceļā, un te atgriežamies pie jautājuma par to, kā citas kaimiņu valstis, kā Šveice, Itālija, Nīderlanda reaģē. Vakardien es piedalījos eh, diskusijās Itālijā par to, kā visi četri partneri Rotterdam, Rotterdamas eh, koridor, Dženovas koridorā, eh, un viņi skaidroja, ka viņiem STM, ko nepiedāvā Vācija, nav ies, pieņemams, tas būtu pārāk dārgi un neatrisināt problēmas. Faktiski tas aizkavētu investīcijas. Viņi paši prasa uh, Vai nevajadzētu aizkavēt pašiem savus, savus ieguldījumus Vācijas e, attieksmes dēļ? Tā ir sarežģīta problēma, kas jārisina, un, godīgi sakot, vienīgais, ko spēju saskatīt, ir, ka ir jānotur atvērtas diskusijas par dažādām iespējamām e, iespējām. E, Vācija lūdza Vācija prezentēt dažādas variantus, ir jāapspriež dažādas alternatīvas, un tad jāpieņem lēmums. Kā koordinatoram man jāsaka, ka es neatbalstu STM, jo tas nav risinājums, un te rodas riski aizkavēties, aizkavēt eh, ļoti nopietni to, kā tiek īstenots ETMS, un līdz ar to koridori kopumā. par laika grafiku. It īpaši A koridorā Rotterdama Dženova, kas vienmēr ticis e, prezentēts kā paraugs, e, nevis kā sakotājs. Pagaidām Vācija saka, aizmirstiet par 15. gadu. Varbūt varam runāt par 2020. un 2021. gadu. Tas ir viens aspekts, e, kas jāņem vērā, bet par pārējo, par pārējiem trim koridoriem Nu, nevaram nekādu apņemšanos veikt, neviens nerunā par laika eh, grafiku, par termiņiem, par to, kāds būtu jāpaveic, līdz ar to, nu, mēs nezinām. Katreiz, kad to ar viņiem apspriešam, saņemam atbildi nē. Viņi arī nezina. Šādā ziņā problēma ir sarežģīta. Par GSMR, par komunikāciju problēmu, faktiski Eh, no komisijas mēs vienmēr esam lūguši dalībvalstīm pieņemt lēmumus par to, kādas frekvences izmantot. Un rezervēt zināmas e, frekvences dzelzceļiem. Bet kas ir noticis? No finanšu perspektīvas tas ir eh, valdībām ļoti in interesanti. Līdz ar to frekvences, kas tiek pārdotas operatoriem, ir tādas, ka faktiski pastāv risks, ka būtu interference, kas iejauktos frekvencēs, kas mums jāizmanto dzelzceļiem. Pastāv tam tehniski risinājumi, bet tas, m, tam nepieciešamas papildus iekārtas, papildus investīcijas, ne jau 100 miljonu investīciju, bet tas ir papildus investīcijas. Tas uh, var Eh, vai nu eh, tas infrastruktūrā, un līdz ar to mums ir jāpraugās, kāds lēmums tiks pieņemts. Joprojām te paliek eh, atvērti jautājumi, nokārt tieši Vācijā. Citās valstīs problēma ir mazāka, un pro, valsts ir apņēmušās atrisināt šīs problēmas. Jautājums par ilgtermiņa ieguvumiem no ērtēmēs, kā jau es teicu, koridori ir koncepcija, kas, ko tēt visi pieņem. Mēs vairs par to neuzdodam jautājums. Ja gribat optimizēt eh, koridors no ekonomiskā viedokļa, tad ir jāparaugās, kāda ir jūsu infrastruktūra, ir jāatrisina sastrēguma punkti, jāievieš RTMS un eh, jāizvairās no birokrātiskajām homogenizācijas eh, procedūrām un jāpanāk kaut kas, ko pieņem visā Eiropā. Uh, Atvainojiet, lūdzu, ja jūs varētu pabeigt drīz 30 sekundes vēl. Ja gribat uh, saprast, ko tas nozīmē, mēs esam uh, A koridorā jau veikuši pētījumu un sa esam sākuši to pie C koridoru, ka mēs sagaidām, ka faktiski palielinās tas kapacitāti starp 35 un 50 procentiem. Uh, drošība celsies par 25%, un mēs varēsim samazināt izmaksas par 25%. Lūk, pie šādiem skaitļiem skai strādājam, bet, nu, ir jāraugās uz šiem uh, trim aspektiem, optimizējot koridorus. Lielas paldies, Vinka kungs! Un uh, tagad vārds Karlos Sekī kurš ir, eh, kurš koordinējas divus prioritāros projektus, PP3, PP3 un PP19. Abos projektos runājam par eh, ātrvilcieniem. Sekī kungs, Karlovs Sekī, lūdzu jums desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Laika nav daudz. Es gribētu atvēlēt laiku arī jautājumiem Tā kā tagad prezentācijā dažos slaidos es īsumā pastāstīšu par esošo situāciju. Un tad uzsvēršu, e, kādas ir rekomendācijas, kādas ieteikumus varam e, secinājums izdarīt, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, e, kur esam konstatējuši nopietnu sasniegumus gan priekš 3. gan priekš 19. prioritātes projekta. Gribētu uzsvērt uh, vēsturisko situāciju, cenšoties ieviest starpsavietojums celsceļa operācijas starp Franciju un Ibērijas pussalu, kas uh, piekrīt VP3 vidusjūras uh, zaram. Pirmajā slaidā ir izklāstīts šīs koncepcijas, un te jūs redzat vidusjūras zaru PP3 zars starp Madrīdi un Lionu. Un e, līdz nākamajam gadam e, Madrida, Barcelona, Perpiņāna e, šī līnija būs operacionāla. Vai arī ir uzreiz pēc tam paredzētas problēmas saistīts ar konkursu pārunām priekš Montpellier apveceļa. Un uzsveram, ka tā ir visai E, ātri risinām problēmu. Šis PP3 e, zārs būs ļoti svarīgs e, vidus jūras koridorām. Pēc tam piesaistoties tentē. Tad pāriem pie Atlantijas zāra ir svarīgi saprast, ka jaunā līnija Tūra Bordeaux tiks drīz atklāta un tas ir lielākais eh, privātais publiskais eh, partnerības projekts eh, pasaulē. Ir ļoti svarīgi to pētīt, gūt no tā pieredzi, mācīties, nu, un tas noteikti pātrinās Atlantijas zara ieviešanu Francijā. Lai arī ir konstatēts vēl problēmas, kas ir jāatrisina attiecībās pārobežu saviet, vienojumu starp Franciju un Spāniju. Spānijā ir paveikt virzību uz priekšu uh, starp Valladolil un Burgos, uh, tā, tas tā saucamais Basku Y, un galvenais uh, jautājums ir, kā koordinēt un panākt lielāku vienprātību pārobežu sadaļā. Es teiktu, ka uh, problēma vairāk ir Francijas pusē, Eh, vietējās eh, pašvaldības pie tā strādā, un es ceru, ka tiks rasts risinājums līdz nākamā gada vidum. Tā tad būs daļa no Atlantijas eh, zara. Un te arī ir jautājumi, kas saistīti ar pārvaldību un cenšanos paredzēt problēmas jau iepriekš. Uh, un uh, saprast, kur iespējams panākt ātrāk virzības priekšu. 2011. Uh, ir bijis svarīgs gads. Esam panākuši pa, un ceram panākt virzību uz priekšu uh, Uh, vidusjūras uh, ceļā Alicante, Ursens, Santiago, Koruņa, Madride, Valadolid, Leona. Spānija ir ļoti at, uh, aktīva, Francija cenšas sekot, bet ir problēmas ar Portugāli. Un es īsumā pastāstīšu arī par to. Galvenais nā, panākuma atslēga bija sinerģijas atrašana starp Eiropas fondiem un arī cenšanās strādāt labāk, internalizējot ārējās izmaksas e, un e, ieguvumus. Vairāk gan internalizējām izmaksas kā ieguvums, bet mēs uzsveram, ka arī ieguvumi būtu jāņem vērā. Tad e, pāriem pie Ibērijas zara Spānijā attiecībos PB3. Esam tuvu uh, operacionālai kapacitātei Estrematūras reģionā, bet, diemžēl, kā norādīju, Portugālē situācija ir tikpat kā apstājusies. Es ceru, ka risinājums tiks atrasts. Un uh, pagaidām ir paredzēts augstas um, performants koridors līdz Spānijas robežai, tā skaitā arī ar savienojumu uz Lisbonu. Koridors, ko izmantos daļai kravas transportam, eh, daļai ātrvilcieniem. Eh, te līdz pat 95% ir Eiropas Savienības finansējums. Pie tā turpina strādāt eh, Portugāles valdība, un es esmu optimistiski noskaņots. Es ceru, ka tiks pagaidām arī mm, panākts šis kompromiss. Bet, un sagaidīsim tad labāku brīdi, kurā varēs atrisināt problēmas arī Portugāles pusē. Bet, ja atcerēsieties kolēģi teikto par Panamas kanālu, un uh, arī te Portugāla ir ļoti interesēta pastiprināt jūras transportu. Kopā saliekot PP3 un PP19, jūs varat redzēt šo attēlu. 19. runājam par sadarbspēju Ibērijas pussalā, kur arī Eh, ir konstatēta nopietna attīstība. Madrides eh, Valencijas, Madrides eh, Alikantas savienojumos vir, attīstība ir arī dienvidu koridorā pretim Andalūzijai. Porto Vigo pagaidām vēl nav iespējams īstenot, bet ir paredzēta mm, mm, tālāk attīstība nākamgad. Attiecībā uz ieteikumiem, rekomendācijām es gribētu pievērst jūs, es labprāt dzirdētu jūs komentārus. Kā zināt, drīzumā vidusjūras daļa būs daļa no uh, vidusjūras koridora, un Atlantijas daļa būs daļa no Atlantijas koridora PP3 un PP19. Kad tiks īstenotas būs eh, labs izējas punkts, sākumpunkts šiem Eiropas koridoriem. Mm, Progress jāpanāk, eh, bet nedrīkst aizmirst par nopietnējām Portugāles problēmām. Un tagad lūdzu pēdējo slaidu. Redzat Pirenei vidū bultu, kas nozīmē, ka PP16 te nav iekļauts uh, pamattīklā, bet tā joprojām būs daļa no visaptverošā tīkla. Un visdrīzāk atkal parādīsies uh, uzmanības lokā vēlāk, tas netiks atlikts mūžīgi. Un pilnīgi noteikti mēs no tā neatsakāmies. Tas vienkārši ir sekas arī uh, laika ierobežojumu dēļ tam, kā tiek eh, definēti pamat un visaptvarošie tīkli. Šiem tīkliem vajadzēs eh, pastiprināt pārvaldību un eh, arī man kolēģi to uzsver, ka tas ir īpaši svarīgi no PP3 un PP19. PP3 ir galvenā prioritāte, PP19 mazākā mērā. Uh, Eh, Pagājušā gada Zarakosā mēs izstrādājām memorandumu, saprašanās memorandu starp eh, trim valdībām, bet, diemžēl, nebija iespējams no tā iegūt kādus labumus, jo valdības nomainījās. Līdz ar to viss pārvaldības jautājums ir pilnīgi noteikti tam jāpievērš uzmanība cenšoties optimizēt uh, si sistēmu nākotnē. Un tēt uh, vēl pāris vārdi pirms uh, jūs mani pārtraucat. Secinājumos, ko jūs, uh, ar kuriem varat iepazīties, es uzsveru, ka ir ļoti svarīgi, lai šie projekti, kas parasti iekļauj sevī arī zināmus pretrunīgas komponentes, uh, ka tiem mēs pievērstu lielu uzmanību un uzmanīgi pievērstu uzmanību visām iesaistītajām pusēm un lai noturētu arī viscauri efektīvu komunikāciju. Tas varētu izrādīties izšķiroši svarīgi tam, lai projekts izrādītos veiksmīgs. Jo esam konstatējuši, ka daudz, no daudziem pārpratumiem varētu izvairīties, uh, ja kom e, komunikācija būtu visiem bijusi prātā jau no sākuma. Paldies! Mums ir pieteikušies četri runātāji - Groša kungs, Ajāls Senders kungs, Tremozas kungs un Krāmer kungs un Bilbao kungs arī. Uh, bet mūsu rīcībā ir tikai 15 minūtes palikušas. Mums būs jāuzklausa arī Sekikunga atbildes. Es lūgtu jūs nepārsniegt pusotru minūti. Eh, man ir jāatvainojas eh, maniem kolēģiem. Es eh, uzstādītu spāņu jautājumus. Viņi vēlējās uzstādīt spāņu jautājumus, bet par finansēm mans jautājums. Uh, ir diezgan interesanti, ka jūs ziņojat, ka, tas ir viens, ka tā ir viena no spēcīgākajām uh, publiskās partnerības programmām Mēs to visi vēlamies, un neviens to nespēja īsti realizēt. Vai jūs varētu pavisam īsi paskaidrot, uh, kur ir šī panākuma atslēga? Un otrais jautājums, jūs zināt, uh, komisijas uh, nodomu šos, šīs projekta obligācijas ieviest un jaunos finansēšanas mehānismus. Uh, Vai jūs saskatāt šajā instrumentā arī tādu labu ceļu šo projektu realizācijai, tieši šo projektu realizācijai? Un pēdējais jautājums. Jūs runājat par ES finansējumu uh, iespējām un par uh, izmaksu internacionalizāciju. Paldies! foarte precis uh, cu timpul. Paldies, ka ievērojāt uzstāšanās laiku. Tagad vārds Ajālas Senders kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos pateikties Seki kungam vēlreiz par viņa veikumu. Un, uh, Uh, cenšoties panākt, lai uh, uzņēmumi strādātu pēc iespējas efektīvāki. Uh, uzklausot arī iepriekšējos atbildīgos, viņi teica, ka šis projekts sāks darbu 2015. gadā, un vēl tā tas joprojām it kā ir spēkā, runājot par uh, Portugāles uh, pierobežu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kādas ir galvenās problēmas, varbūt var uzlabot uh, publiskās privātās partnerības struktūru Francijas Atlantijas piekrastē. Kādas problēmas ir Francijā abiem koridoriem? Vai minētie pabeigšanas datumi ir patiešām ticami? Un uh, kādas perspektīvas ir trešajam maršrutam. Un šeit ir runa arī par dažādiem sliežu platumiem, vai visām valstīm ir vienādas problēmas un kā viņi var to atrisināt un kā var nodrošināt saikni ar pārējo Eiropu. Un paldies! Seki kungs, labdien! Paldies, ka esat uh, pie mums atnācis un vēlreiz pateicamies par jūsu veikto darbu. Jautājums ir šāds. Pēc dažiem gadiem Spānijas zaudēs kohēzijas fondu finansējumu, kādi citi finansējuma avoti varētu būt uh, paredzami uh, projektu īstenošanai, vai jūs varētu pastāstīt kaut ko sīkāk par projektu obligācijām? Paldies, Krāmerkungs! Es pateicos arī par jūsu ziņojumu. Man būtu īsts jautājums. E RTMS eh, arī, protams, šeit ir problēma, jo no Spānijas puses, cik es saprotu, viss ir aprīkots ARTMS, bet kas ir maršrutā Francijā? Uh, un uh, vispirmām kārtām dienvidos no Lienas līdz pat robežai 2020. gadā jau bija jābeidz, uh, vai tur būs arī ērtēmēs e tāpat kā otrajā pusē uh, starp San Sebastiānu un Bilbao, vai tur arī ir noskaidrots, ka arī uh, Spānijas pusē būs šis ērtēmēs e standarts un tas būs savietojams? Un tad arī skicē eh, starp Salamanku un Viladolīti. Uh, eh, tur ir tā kā tāds uh, caurums. Uh, vai tur tiešām šāds mākslīgi caurums ir veidots, vai tas ir grafiski vienkārši kāda kļūda, vai tam ir kādi politiski iemesli. Un tad, kad mēs runājam par atvilcienu tīku, lū, tad uh, dzelzceļa liežu protams tur nespēlē nekādu uh, lomu, tur vajadzīgi ir šī te uh, vienkāršā parastā dzelzceļa platums, vai jūs to varat apstiprināt? Um, Madam uh, Bilbao. Bilbao kundz. Paldies. Vispirms es vēlējos pateikties Seki kungam par viņa veikto darbu par to, ka viņš labi pārvalda šo projektu un cenšas tos abus projektus apvienot. Mani visvairāk satrauc situācija pierobežu posmos, robeža ar pie, Francijas robeža un Bordeaux posms, it īpaši. Mēs baski uh, strādājām kopā ar Spānijas valdību un uh, vei, būvējam šo posmu Basku valstī. Mēs nedaudz kavējamies, bet vēlētos, lai būtu šāds savienojums ar Franciju. Francijas valdība pēdējo trīs gadu laikā ir nākus klajā dažādiem paziņojumiem attiecībā uz šo sarkano līniju. Un uh, es vēlētos zināt, kādas uh, ir patiesās problēmas, kādi šķēršļi traucē šo projektu īstenošanu. Varbūt šeit ir arī pašvaldībām uh, kaut kas darāms. Domājot nākotnē par uh, mūsu reģionu konkurētspēju, lai mēs būtu tādā pašā līmenī kā vispārējā Spānija, kā Katalonija, vai ir kādi skaidri risinājumi, kas iezīmējas arī attiecībā uz finansējumu. Mm, arī Portugālē ir uh, šādas problēmas vai 95% atbalsta finansējuma ziņā tiks novirzīti tikai uz Portugāli un kā būs ar citiem projektiem. Un tagad dodu vārdu Sekikungam, lai viņš varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Centieties būt pēc iespējas lakonisks. Paldies visiem runātājiem par jaukajiem uh, komentāriem Runājot par ērtēmēs, man ir tāds iespējas, ka gan Francijā, gan it īpaši Spānijā šo sistēmu atbalsta un uh, tās uh, ieviešana virzās uz priekšu labi, bet ir vēl nelielas tehniskas problēmas, kas nav atrisināts. Varbūt kolēģis uh, papildinās kaut ko beigās. Tālāk runājot par finanšu problēmām kopumā, Man nav laika iedziļināties detaļās, bet jūs zināt, ka nākošnedēļ, otrdien un trešdien Antverpenē notiek gadskārtējās TNT dienas, un īpaša sanāksme būs veltīta arī finanšu jautājumiem. Jums visiem ir iespēja eh, piedalīties eh, šajā sanāksmē un uh, Uh, uzzināt jaunāko attīstību projektu obligāciju sakarā. Kaut kas tagad uh, jau ir pavirzies uz priekšu. Jautājums par to, ko var uh, jau prognozēt par Connecting Europe instrumentu, ko ir ierosinājusi komisija. Un vēl ir arī īpašas tehniskas un politiskas iezīmes tādas, kā ārējo izmaksu internalizācija un ieguvumi par uh, maksas noteikšanu, par ieguvumu internalizāciju. Šeit varbūt ir sarežģītāks jautājums, bet nu palūkojoties uz Francijas, Spānijas, uh, dzelzceļa savienojumu Basku reģionā. Šobrīd uh, šeit ir desmit tūkstoši uh, krāvas automašīnu, kas šķērso šo robežu. Nākotnē tās jau būs 15 tūkstoši. Uh, protams, uh, šā, šīs automašīnas rada lielas CO2 emisijas un eh, visam vajadzētu rosināt veikt eh, ieguldījumus arī dzelzceļa infrastruktūrā. Eh, Kordovas PPP projekts ir veiksmīgs arī tādēļ, ka šī dzelzceļa līnija būs nākotnē ļoti rentabla, un mēs nedrīkstam aizmirst tādu aspektu kā projekta rentabilitāte. Dažos gadījumos tā nav īpaši iespaidīga, bet var uh, uzlabot piedāvātos risinājumus un padarīt šos projektus pievilcīgākus arī privātajam sektoram. Es tikai šeit gribu iezīmēt risinājums, jo mums nav laika tos detalizēti izrunāt. Spānija izstāsties no kohēzijas fondu mehānisma. Līdz šim nauda ir ļoti labi izmantota Spānijā. Portugālē problēma ir tāda, spēt izmantot to, kas ir pieejams. Mēs uh, pašlaik uh, piemērojam pašreizējās uh, finansējuma pozīcijas projektiem, kas tiek īstenot. Šeit ir sadarbība starp valdību un Eiropas komisiju un galu galā problēma būs eh, ar eh, nacionālo līdzfinansējumu un eh, tiem ierobežojumiem, kādi šobrīd pastāv Portugāles publiskajās valsts finansēs. Būtu tiešām katastrofāli, ja zaudēti tiktu miljārds eiro finansējums tādēļ, ka nav uh, līdzfinansējumu, un līdz ar to zust arī darba vietas un uh, potenciālā pozitīvā ietekme uz uh, valsts ekonomisko attīstību. Par problēmām Francijā vidusjūras reģionā galvenais ir uh, ievērot paredzēto grafiku, it īpaši Nīmas uh, Li, Leo, Lionas posmā. Šeit vēl daudz kas ir darāms. Atlantijas uh, piekrastē būtu jādomā par šķēršļu likvidēšanu vietējā līmenī Es septembrī apmeklēju abas puses un man iespaidoja uh, sasniegumi Spānijas pusē, kur uh, darbs virzās strauji uz priekšu. Um, es domāju, ka tad, kad Francijas uh, varas iestādes gan nacionālā, gan vietējā līmenī saka, ka uh, Viņi strādā pie risinājuma un tas tiks piedāvāts nākošā gada vidū, tad mēs varam viņiem ticēt, jo darbs virzās uz priekšu. Tālāk par komunikāciju un vienprātības veidošanu. Protams, tas ir svarīgs, lai uzlabotu eh, darbu nākotnē. Ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu uzdoto jautājumu, varbūt manam kolēģim, kas sakāms. Jā, Spānijā uh, ERTMS uzstādīšana notiek veiksmīgi. Uh, Francijā sākotnēji bija tāda kā kavēšanās, bet tagad visi ir pārliecināti par tās nepieciešamību. Un uh, šeit tiks uzstādīta e RTMS pro sistēmu. Priekšsēdētāji vēlos pateikties visiem koordinatoriem, kuri pie mums šodien bija ieradušies. Pateicos arī kolēģiem par viņu izrādīto interesi un par komentāriem. Tā kā mums vairāk citu jautājumu nav darba kārtībā, tad pasludinu sēdi par slēgtu. Mūsu nākošā sanāksme notiks 19. decembrī 15. un uh, šī sanāksme turpināsies arī 20. decembrī, kā jau jūs esat informēti, 21. decembra sēde ir atcelta. Paldies, sēde slēgta.